Guten Tag, meine Damen und Herren. Labdien, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Un tā kā komitejas priekšnādātāji mums pievērsās nedaudz vēlāk, pateicoties tam, ka kavējas eh, viņas lidmašīna un arī priekšstādātāja vietnieku eh, nav uz vietas, tāpēc man ir tas gods eh, vadīt vismaz šīs sanāksmes pirmo daļu. Pāriesim uzreiz pie darba kārtības. darba kārtību ir iespējams apstiprināt. Es tā pieņemu, ja esošajā redakcijā ļoti labi. Pāriesim pie nākamā punkta priekšsādātāja paziņojuma. Tulkošana ir pieejama visās valodās, izņemot horvātu valodu. Tātad komitejas sastāvā ir notikusi arī personāla izmaiņas Tīma Akara kungs no FDD grupas ir nominēts par aizstājēju šajā komitejā. Viņš te diemžēl nav klāt, bet vienalga mēs viņu sveicam un priecāmies par gaidāmu sadarbību. Tad šodien pie mums ir arī apmeklētāja grupa, kura mani ļoti labi saprot vācu valodu. Man saprot vācu valodā. Jūs esat laipni aicināti. Tā ir tirzniecības kameru pārstāvji no Saksijas Anhaltis, kuras ir ielūdzis mans kolēģis Šulces kungs. Jūs esat laipni sveicināti šajā komitejā. Jums būs izdevība dzirdēt uh, vienu publisko uzklausīšanu, kas tad arī ir mūsu galvenais darbs šajā komitejā. Uh, Vēl viens paziņojums par mūsu komitejas braucienu uz Dāniju 17. un 18. martā. Daži mūsu komitejas locekļi apmeklēja Kopenhāgenu un Slāgelsē, un šī brauciena mērķis bija labākās prakses apmaiņa, apkarojot jaunatnes bezdarbu un zināšanu neatbilstības darba tirgus prasībām novēršanu. Un mūsu šīs dienas dokumentu mapē brauciena rezultāti un saturs arī ir pievienoti. Damit kommen wir. Nu, līdz ar to mēs uh, nonākam pie pirmā punkta pēc būtības šīs dienas darba kārtībā - publiskā uzklausīšana par Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas pārskatīšanu. Šī uzklausīšana tiek rīkota kā mm, pēc tam, kad uh, 25 Novembrī 2014. gadā Eiropas parlaments uh, apstiprināja rezolūciju, kurā tika skatīta Eiropas 2020. Uh, gada stratēģijas uh, sociālie un citi aspekti. Un šo rezolūciju arī sagatavoja nodarbinātības komiteja. Mērķis šai uzklausīšanai ir galveno nodarbinātības eh, mērķu sasniegšanu un sociālai aspekti stratēģijā, kuriem pašlaik ir jāveic vidē termiņa izvērtēšana. Un tā kā mēs eh, esam aicinājuši dažādas iesaistītās puses un pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, un vēlamies, lai viņi iesaistītos bagātinātu diskusiju, tad uh, secinājumi tiks uh, iekļauti komitejas uh, dokumentā un cerams, uh, tas radīs arī jaunas impulsas Eiropas 2020. Uh, gada stratēģijas attīstībā. Īsumā jums uh, pastāstīšu par mūsu ilūgtajiem viesiem. Es ceru, ka viņi ir klāti bet arī daži no viņiem kavējas. Mums te ir jānodarbojas ar improvizāciju. Bet es priecājos, ka doktors Franks Jirgens Vēze Eiropas publiskās nodarbinātības Eiropas darba aģentūra tīkla priekšsādātājs un arī Vācijas federālās uh, nodarbinātības aģentūras vadītājs. Mūsu otrā vieta ir Francoāza Deboe. Viņa ir koordinātore Beļģijas uh, dienestā nabadzības apkar apkarošanai, uh, sociālās izstumtības un nestabilu dzīves apstākļu novēršanā. Elēna Nīgrena no Zviedrijas arotbiedrības LO. Viņa ir arī konsultante Eiropas uh, tirzniecības uh, savienības konfederācijā un galvenokārt nodarbojas ar sociālās aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā arī mm, pensiju jautājumiem. Un tālāk nākamā viesa ir Bārbara Helferiha, viceprezidente sociālajai platformai un semestra alianses priekšstādātāji, kā arī Mauro Kapēlo kungs, auditors Itālijas uh, Nacionālās kohēzijas aģentūras uh, audita iestādē, un arī Dorte Andersena, ES uh, politikas direktore Dānijas darba devēja konfederācijām. Jūs visi esat uh, laipni sveikti šeit, liels paldies, ka esat klāt. Un mēs tūlīt pat uh, sāksim uzklausīšanu. Jums visiem ir astoņas minūtes, lai pastāstītu par saviem ierosinājumiem. Pēc jūsu uzstāšanās uh, būs iespēja kolēģiem uzdot uh, papildinošus jautājumus vai varbūt uh, paust kādus komentārus. Un Vaizes kungs, es vēlētos, uh, lai jūs sākat. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es, uh, kā jau jūs uh, teicāt, pārstāvju uh, 28 uh, Eiropas nodarbinātības aģentūru uh, tīklu, kas uh, ir pārstāvēti valdē. Uh, un politika mums uh, norāda, tad, uh, kas ir jādara, un mēs esam atbildīgi par šīs politikas efektīvu īstenošanu. Te es gribēju pieminēt uh, trīs uh, būtiskus punktus jūsu uzklausīšanā. Pirmkārt, uh, darb, saistībā ar darba kārtību Eiropas nodarbinātības paktam, jo Šis darbs, mūsuprāt, ir prioritārs. Ar darbs nozīmē to, ka nav nabadzības, un pat tad, ja sākumā jūs uh, veicat uh, netipisku darbu, kurš nav pilna laika darbs, varbūt arī nav labi apmaksāts darbs, tomēr šādam darbam ir priekšroka salīdzinājumā ar bezdarbu, jo pēc tam uh, parasti jūsu karjera veidojas veiksmīgāk. Otrakārt, eh, darbs nav kaut kāds konstāts lielums, kas tiek sadalīts, bet eh, viens darbs rada citu darbu, un tas nozīmē, ka daudzās valstīs, kaut arī to situācija ir laba, vēl piedzīvo nodarbinātības pieaugumu. Un treškārt, kas attiec uz nodarbinātības politiku, mums eh, šķiet, ka tā kļūst, ka ir jāapkaro ne tikai bezdarbs, kā kaitējošs eh, faktors, bet eh, ir jādomā arī par labu sadarbību un eh, saiknes veidošanu ar izglītības sistēmu, lai veicinātu nodarbinātību. Ir nepieciešams profesionalizēt Eiropas darba tirgus pakalpojumus, jo nav liels jēgas terēt naudu struktūrām, kas nav veiksmīgas. Un ir jāizdomā un jāpieņem kaut kādi minimālie standarti, kas būtu minimālās prasības darba pakalpojumu tirgus organizācijai. Tātad informācijas sniegšana par dažādiem amatiem jau skolā, informācijas izplatīšana, protams, arī interneta stratēģijas, kur, no kurām cilvēki var iegūt informāciju, bet uh, Visbeidzot, arī ir jādomā par personisku konsultāciju piedāvāšanu. Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešamas aktīvas darba tirgus programmas, kas reģionāli, protams, var būt uh, krietni atšķirīgas. Un uzskatām, ka trešā paritāte mūsu uzraudzības struktūrās, uh, kur ir darba devēji un arotbiedrība pārstāvi, ir saprātīga. Un mēs uzskatām, ka sabiedriskais uh, darba pakalpojumu dienests uh, joprojām ir prioritārs. Pēc tam, protams, uh, nāk arī sadarbība ar privāto sektoru, ar visiem partneriem visos darba tirgus segmentos, izglītības iestādēs un tam līdzīgi. Treškārt, mēs uzskatām, ka ES stratēģija 2020. gadam ir piemērota metode, lai nepārtraukti uzlabotu šo stratēģiju. Un, protams, ir svarīgi, ka, nu, ir svarīgi apzināties, ka visi mērķi nav sasniegti, bet būtu nepareizi, ja mēs gada sākumā šos mērķus tikai apspriestu bet uh, gada beigās neko nebūtu arī izdarījuši. Definēt mērķi nozīmē arī saulēcīgi apzināties, uh, ko mēs esam izdarījuši labi, ko nē, ko no tā varam mācīties. Un mums, piemēram, jaunatnes garantijas piemērs ir labs piemērs, kas uh, mums ļauj caurskatāmi uh, Uh, veikt salīdzinājumu 28 valstīs, ko mēs bijām apņēmušies, ko esam sasnieguši, ko neesam sasnieguši, ko varam no tā mācīties. Un, protams, uh, mēs par to arī, par šiem rezultātiem arī ziņojam. Öffentlich-rechtlichen Arbeitsmarktservices mit diesem. Un uh, tātad sa savā sistēmā mēs to definējam ar tādu vārdu kā bench learning. Tas nozīmē, ka mums ir indikātori, mums būs kaut kādi procesi, kuras mēs savstarpēji salīdzinam un uh, publicējam arī labos piemērus. Un tādējādi mēs uh, varam viens no otra mācīties un sliktos uh, piemērus mēs paturam attiecīgajos uh, dienestos, lai nevienu neblamētu, bet katram no 28 valstīm ir uh, iespēja uzlabot uh, savu darbu nākotnē. Federālās uh, nodarbinātības aģentūras uh, piemērs uh, ir iedrošinošs. Kopš 2005. gada tas mums ir prasījis desmit gadus, lai ļoti bieži neizdevīgā situācijā, piemēram, saistībā ar sieviešu nodarbinātību un līdzdalību nodarbinātībā, mēs eh, tomēr esam panākuši labus rezultātus, un tas šīs stratēģijas eh, Eiropa 2020 ietveros mums šķiet ir labs elements, un mēs eh, aicinam to turpināt. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Weiser. Then I'll give the floor to Paldies! Tālāk došu Debojas kundzei. Merci, madame la présidente. Madame... Paldies priekšsēdētājiem, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es mēģināšu astož, astoņās minūtēs pateikt svarīgāko, kas man būtu sakāms. Vispirms es vēlētos pateikt, kā vārdā es runāju. Tas ir um, Beļģijas sabiedriskais dienas, kas varbūt nav tik labi pazīstams, mēs esam atbildīgi par to, lai izvērtētu pamatiesību efektivitāti attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā. Jūs noteikti zināt, ka nelabvēlīgās socioekonomiskās situācijās, um, diemžēl, mums neizdos nodrošināt pamatiesību ievērošanu, piemēram, tiesības uz veselības aprūpi. Tāpat cilvēki arī nezina par to, kādas viņiem ir tiesības, tiesības uz uh, noteikt mūža ilgumu, eh, respektīvi eh, nodrošinot pienācīgas dzīves apstākļus un Diemžēl nabadzība noved pie tā, ka cilvēki pārāk ir noveco, un es, protams, arī minēšu vairākus konkrētus piemērus par šīm pamatiesībām. Tātad mēs esam atbildīgi par to, lai izvērtētu, kā šīs pamatiesības tiek nodrošinātas, un mēs formulējam ieteikumus valdībai. Un mums tas ir jādara kopā ar personām, kas dzīvo nabadzībā un arī attiecīgiem iesaistītajiem spēlētājiem. Tagad es vēlētos nedaudz skaidrot savu uh, nostāju pāris vārdos. Ko mēs saskatījām stratēģijā 2020 un ko mēs sapratām kontaktējoties ar uh, spēlētājiem uz vietas un pār, pāris vārdos arī par to, ko būtu svarīgi panākt nākotnē. Tātad vispirms uh, potenciāli. Uh, interesantākie punkti, ko mēs pamanījām, ir transversāla pieeja, jo eh, stratēģija 2020 sasaist ekonomisko izaugsmi ar ilgspējīgu un eh, sociālu iekļaušanu. Tas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo nāks konstatēt, ka ekonomiskā izaugsme kā tāda pati par sevi nesamazina nabadzību un nevienlīdzību. Ir nepieciešams eh, skaidri uh, formulēt tātad mūsu apņemšanos nodrošināt šos elementus, tā vienlaikus sociālo um, vienlīdzību un arī ekonomisko izaugsmi, kas ir raksturīgi Eiropas modelim. Otrs pozitīvais, kas ir šajā stratēģijā, protams, ka ir skaidra apņemšanās eh, par labu eh, nabadzības izskaušanai. Te ir eh, konkrēti mērķi, kas ir izteikti arī skaitļos, pie tiem es arī atgriezīšos, lai izvērtētu. Tātad ir pienākums panākt rezultātu. Un visbeidzot, trešais pozitīvais elements, ko vēlos uzsvērt, Ir vairāki indikātori, kas tiek izmantoti, lai izvērtētu to, ko ir izdevies panākt cīnoties pret nabadzību. Jūs redzat šajā diagramā, pateicoties vairākiem indikātoriem, mums ir izdevies identificēt vairākas iedzīvotāju grupas, kas dzīvo nabadzībā. Pretējā gadījumā mums būtu tikai viens šāds te loks, bet uh, pateicoties vairākiem indikātoriem, mums ir izdevies konstatēt vairākas grupas, un jūs redzat, kur šie loki saskars. Uh, Tad, tad uh, šī zona ir ļoti, ļoti neliela. Tālāk, rezultāti. Jūs zinat, ka, nu, ir ļoti maz rezultātu, un jo īpaši, kas attiecas uz specifiski tieši nabadzības samazināšanu, jo nabadzība palielinās, ne jau es to saku, bet tas parādās arī komisijas komunikē, uh, par vidusposmu pārskatīšanu, un komisija arī papildina sakot, ka nekas neliek domāt, ka Eiropas Savienībā izdoties samazināt šo problēmu. Jāpapildina arī sakot, ka bieži vien, uh, sagatavot skaļus, mēs nepareiz novērtējam to, cik cilvēku ir šādā situācijā. Uh, Un Beļģijā, piemēram, netiek ņemtas vērā tās iedzīvotāju kategorijas, kas ir ļoti uh, eh, nelabēlīgā situācijā, kā piemēram bezpajumtnieki, kas neparādās šajos te paraugos un uh, aptauja anketās. Beļģijā mēs esam īstenojuši pētījumu, kur mēķis ir tieši iekļaut uh, arī šos cilvēkus datos. Un es domāju, ka tas varētu iedvesmot arī citas dalībvalstis vai Eiropas Savienību kopumā. Uh, lai šīs uh, anketas, jeb aptaujas tik tiešām iekļaut visus Eiropas Savienības iedzīvotājus. Komisija savā komunikē skaidri pateikusi, ka krīze ir pierādījusi, ka ir nepieciešama efektīva sociālās aizsardzības sistēma, bet ko tad nāks konstatēt? Ekonomiskā sadaļa ir ņēmusi uh, pārsvaru pār pārējām sadaļām. Uh, un uzsvars tiek uh, likts tikai uz dažiem aspektiem un netiek domāts par darba vietu kvalitāti un sociālo aizsardzību pienācīgā līmenī. Un pat tad, kad darba vietu skaits palielinās, ja tās nav kvalitatīvas darba vietas, neizdosies samazināt nabadzību. Te mēs domājam par nabadzīgiem strādājošiem, kur skaits ir diezgan liels Eiropas Savienībā, tāpat arī uh, um, pagaidu darba vietas, um, daļēji laika darba vietas un tā tālāk un tā joprojām. Galvenokārt, kas tad būtu jāsaka par nākotni? galvenais vilcienos. Mums ir jāatgriežas pie galvenās, eh, galvenā mēķa, kāds ir šai stratēģijai - transversāla pieeja, tātad ekonomiskais un sociālais aspekts. Sociālajai politikai ir jābūt prioritātei. Tā ir jābūt svarīgākai nekā ekonomiskajai politikai. Jau šobrīd ir instrumenti, kas ļauj to nodrošināt, kā piemēram horizontālā sociālā klauzula, kas ir ierakstīta 9. pāntā un kas liek īpašu uzmanību pievērst Eiropas Savienības politikas sociālajām dimensijām. Vēl viens aspekts, mēs varētu domāt par skaitļos izteiktiem mērķiem, kas tiek iestrādāt transversālā pieeja tā vietā, lai strādātu pie tiem atsevišķi. Tas ir vienīgais, kā mēs varam panākt rezultātus cīnoties pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tad, kad pasākumi tiek īstenoti, uh, bieži vien rezultāts var būt pretējs cerētajam, tāpēc, ka tiek īstenoti eh, citi pasākumi citā jomā, un tas attiecīgi anulē šos rezultātus. Arī dalību dalībvalstu iekšienē īpaši uzmanība ir jāpievērš nacionālajiem reformu plāniem, kurus dalībvalstīm ir katru gadu jāiesniedz Eiropas Savienības iestādēm, un eh, pienācīga uzmanība jāpievērš arī eh, sociāliem ziņojumiem, bieži vien par tiem netiek pienācīgi domāts. Kas attiec uz saturu, es domāju, es varu atsaukties arī uz kolēģi teikto. Mums ir jādomā par darba vietu radīšanu, bet kvalitatīvu darba vietu radīšanu. Tas, protams, ir saistīts ar izglītību un informāciju, jo eh, bieži vien tie ir cilvēki ar vismazāko kvalifikāciju, kas ir uh, eh, atstumti no darba tirgus un ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Ir jādomā par sociālu iekļaušanu un sociālu aizsardzību, jādomā arī par pabalstu apjomu, bet arī to, ka um, ir nepieciešami priekšnoteikumi, lai saņem tiesības uz pabalstiem. Mēs bieži vien nedomājam pienācīgi plaši, mums ir jādomā par kvalitīviem uh, pakalpojumiem, kas būtu pieejami, un arī darba tirgu, kas būtu pieejams visiem. Kopumā krīzes apstākļos mēs, protams, runājam par sociālās aizsardzības izmaksām, bet ir jāsaprot, ka vispirms tās ir pamattiesības, tās ir absolūti nepieciešams, lai dzīvot saskaņā ar cilvēku cieņu, un jāsaprot arī, ka tās ir sava veida investīcijas. Un visbeidzot, ceturtā prioritāte tā ir līdzdalība. Līdzdalība, jo pasākumi, kur tiek īstenot par labu uh, šiem cilvēkiem, uh, un arī profesionāļi, kuriem tie ir jāīsteno, tie, tiem ir daudz lielāks efekts tad, ja cilvēki paši ir iesaistīti un arī ir vieglāk saprast, kāds ir to mēģis. Un visbeidzot, vēl kāds aspekts. Tātad mums ir jādomā par um, skaitļos izteiktiem mērķiem un jādomā par kvalitatīviem pasākumiem. Uh, šie skaitļi ir jāizmanto piesardzīgi, pat ja tie ir nepieciešami, jo jāsaprot, ka viss ir saistīts arī ar to, kā šie indikātori ir definēti, un pastāv zināms risks, piemēram, arī um, cīnoties pret nabadzību, ka mēs um, aizmirstam par globālāku skatījumu. Tātad mums ir jāinvestē um, attiecībā uz tiem, kas ir vis, uh, vissmagākajā situācijā, un mērķus ir iespējams uh, sasniegt, un šīs stratēģijas mērķis ir arī panākt uh, sociālo kohēziju. Šādi te skaitļos izteikti mēķi rada problēmas arī saistībā ar cilvēku tiesībām, jo tas nozīmē, ka mēs vēlamies palīdzēt vienai noteiktai iedzīvotāju grupai, un kāda asociācija mums nesen skaidroja, kad mēs eh, attiecīgi viņiem teicām, ka mums ir mēģis samazināt uh, nabadzību, viņi teica, uh, šeit pie galda ir uh, pieci cilvēki eh, eh, pie galda, un, teiksim, 2020. gadā varbūt viens no viņiem vairs nebūs nabadzīgs, bet eh, jūs saprotat, cik daudz laika ir nepieciešams, lai sasniegtu šos mērķus. Un visbeidzot, mums ir jāpapildina skaitļos izteikti mērķi ar kvalitatīvu pieeju, jo gal galā svarīgi ir saprast, kurā brīdī un kādā veidā var palīdzēt šiem cilvēkiem izkļūt no nabadzības Un tātad uh, šie te uh, mērķi un tas brīdis, kur ir iz, kurā ir izdevies viņam palīdzēt, varbūt nav vienā brīdī. Paldies! Paldies jums, Debājums kundze! Un, uh, kā jūs jau arī pat norādījāt, jā, jūs esat tieši koordinatori Beļģijas organizācija, kas tieši cīnās pret nabadzību un sociālās samstību. Un tālāk mēs uzklausīsim Elenu Nīgaras kundzi kas pārstāv Zviedrijas arotbiedrību konfederāciju, un reizē viņi ir, arī ir kā konsultante Eiropas arotbiedrību konfederācijai, tieši arī nodarbinātības un pensiju un sociālo lietu jautājumos. Lūdzu, vārds jums. Jā, ja, paldies. Es runāšu zviedru valodā, jo šādi iespējami šodien ir. Tad es pārstāvu Zviedrijas arotbiedrību konfederācija, un tās ir trīs lielās um, um, arotbiedrības, kas apvienojušās konfederācijas Zviedrijā. Un es vēlētos arī norādīt, ka šīs, protams, ir ļoti svarīgas trīs galvenokārt uh, katra savu arī mm, profilu. LO ir tieši vairāk uz kvalificētiem darbiniekiem, savukārt TCO uz akadēmisko vidi un ļoti augstu kvalificētiem darbiniekiem. Bet viss šīs trīs organizācijas sadarbojas ļoti cieši. Ievadā es vēlētos norādīt Zviedriju, nodrošina arī plašāku sadarbību ar sociālajiem partneriem Eiropas 2020 stratēģijas ietveros. No arotbiedrību puses mēs esam konstatējuši, ka ar mūsu pārliecību mēs, protams, varam vienmēr paust skaidru savu viedokli. Un šīs trīs lielās arotbiedrības, LO, TCO un SAKO, ir aktīvi iesaistījušās šajās debatēs par Eiropas nodarbinātības stratēģiju. LO turklāt pārstāv 14 dažādu veidu biedrības, arotbiedrības no Eiropas uzņēmumiem, Siedrijas uzņēmumiem. Apmēram 40% no visiem Zviedrijas darbņēmējiem ir arotbiedrību locekļi. Mm, katram, protams, ir varbūt arī no arotbiedrībām attiecīgi savas prioritātes, bet Eiropas jautājumos mēs esam tiešām vienoti. Mēs pārstāvam arī darb, tātad darbņēmējus, bet ir arī, protams, darbdevēju arotbiedrību pārstāvniecība Un mēs savstarpēji risinām daudz sarunas un arī apspriešam Eiropas 2020 stratēģiju. Divreiz gadā ir šāds augstāka līmeņa konsultācijas. Un papildus, protams, gada laikā mēs arī katrs organizējam darbu arī savā arotbiedrību līmenī. Piemēram, pēc tam nesen mums bija sanāksme, kur mēs izskatījām Eiropas valstu rekomendācijas. Un arotbiedrībām bija skaidrs pozīcijas. Turklāt šajās arī konsultācijās piedalījās valstu ministriju, mm, tad Zviedrijas ministriju pārstāvi. Un arī darbņēvēji un darbaņēmēji arī nodrošina savu tādu rakstveida konsultāciju procedūru, kurā skaidri pozicionē savu nostāju par Zviedrijas darba tirgus aktuāliem jautājumiem. Par Eiropas 2020 stratēģiju un par nākotni. Nostādītie mērķi jāatzīst, ka ir bijuši pareizi, un tas ir bijis kā svarīgs uh, orientieris Eiropas nodarbinātības politikai. Bet problēma ir tā, ka mērķi jau nav sasniegti un secināts līdz to, ka ir jāpārstrādā stratēģija, ir jāuzlabo lietas. Stratēģijas oficiālajie mērķi, kas izriet no Eiropas 2020, protams, ir ļoti svarīgi, bet eh, šī atvērtā koordinācijas metode, nesaistoši indikātori, nu, ar tiem nepietiek, tie nespēja nodrošināt uzstādītos mērķus. Būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība kopumā sasniegt un katra valsts sasniegt uzstādītos mēķus. Eiropai ir nepieciešama sociālā darba kārtība. Visām valdībām tas ir jāsaprot. Un tās ir jāiesaist šādu mērķu sasniegšanā. Eiropā šobrīd kopā ir 26 miljoni bezdarbnieku. Un ļoti daudz nabadzībā dzīvošu cilvēku. Un šī tendence pieauga. Un tādēļ mēs redzam e, skaidrs arī izkristalizējos pašas svarīgākās prasības, kas ir jāizsnē, lai sasniegtu Eiropas 2020 mērķus. Mums ir jāpārstrādā Eiropas stratēģija, mums jānodrošina ilgspējīga un iekļaujoša ekonomika, kas nodrošina izaugsmi, kur ieguvēji ir visi. Ir jāizbeidz Taupības politika jāpanāk, ka Eiropas strateģija 2020 nodrošina reālus mērķus un rezultātus. Un ir jāiesaista visi sabiedrības uh, slāņi. Mēs arī cīnāmies par labām darbvietām. Mēs esam pār preventīviem pasākumiem mērķu sasniegšanā. Stratēģijai ir jāpavēr citas jaunas iespējas. Tā ir jāsaist arī citām rīcību politikām un jānodrošina reāla sociālā politika. Dalībvalstis nedrīkst Eiropas lielos mērķus kaut kādā veidā sadrumstalot tādos sīkos nacionālā mēroga mērķos. Mums jādomā Eiropas mērogā globāli. Arī par to, kā mēs varam vislabāk pārvarēt krīzi. Paldies! Un tālāk došu vārdu Helferikas kundzei kas ir sociālās platformas vicepriekšsēdētāja tieši Eiropas ekonomiskā pusgada jautājumos. Yes, thank you very much. And... Lielas paldies! Eiropas sociālās platformas vārdām un um, Eiropas uh, semestra aliansi. Uh, Al alianses vārdā es gribēju pateikties par to, ka esat mūs šeit uzaicinājuši. Tas ir ļoti būtiski, jo Eiropas 2020. gada stratēģijas eh, pārskatīšana ir eh, tāds pasākums, kas tiek veikts reiz desmit gados, un, un tas ir ļoti labi jāsagatavo. Tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka par parlaments ir gatavs uzklausīt arī nevalstiskās organizācijas. Uh, Pilsoniskā sabiedrība arī ir gaidījusi šo vidēju termiņa pārskatīšanu. Un jau tagad gribēju teikt, ka esam ļoti vīlušies, ka vidēja termiņa pārskatīšana tiek atlikta uz uh, šī gada vai pat nākamā gada beigām. Un tas radīs neprognozējumas uh, sakas uh, pašai pārskatīšanai. Un pavisam īsi par Eiropas uh, sociālo platformu. Uh, Mēs esam platforma, kurā ir apvienojušās 46 eh, eh, nevalstiskās organizācijas, kas darbojas eh, sociālajā jomā dalībvalsts līmenī. Un Eiropas semestra aliansē ir vairākas, vairākas organizācijas, kas darbojas arī uh, Sociālajā platformā kopš 2011. Eh, gada uzraugot un novērojot eh, progresu Eiropas semestrī, ņemot vērā galvenos sociālos mērķus. Un te es gribēju piebilst, ka platforma tomēr ir mazliet plašāka runājot eh, par tās uh, dalībniekiem, bet es uh, te galvenokārt izteikšos kā sociālās platformas vicepriekšsādētāji. Uh, Platforma ir uzraudzījusi Eiropas eh, semestri īstenošanu un ir diezgan kritiski noskaņota par to, ka daudzi solījumi nav pildīti un arī politikas nav īstenots. Ja mēs salīdzinām šodienu ar 2010. gadu, mēs redzam, ka ir par 5 miljoniem pieaudzis nabadzīgo cilvēku skaits sieviešu nodarbinātība ir tikai 68% mm, un tik daudz runājot par mērķiem. Ir jāatzīst arī tas, ka pastāv lielas atšķirības starp dzīmumiem, atalgojumā, tā tad bija 16% un citur pat uh, Luksemburgā 47%, Vācijā 44%. Šie skaitļi ir pārsteidzoši un tie skaidri runā par to, ka Eiropas semestris nav pietiekami lielu uzmanību pievērsis šiem aspektiem un tāpēc uh, šī pārskatīšana ir nepieciešama. Semestris uh, uzrauga galveno mērķu īstenošanu kopš 2011. gada, un mēs redzam, ka galvenais akcents tiek likts uz ekonomisko un uh, finansiālo politiku un makroekonomikas uh, politiku. Tas nozīmē, ka valstīm specifiskās uh, rekomendācijas galvenokārt koncentrējas uz valsts parāda samazināšanu, valsts izdevuma mazināšanu, un nav īstas ir konsekvences starp mērķiem un to īstenošanu. Un tāpēc mēs um, tikai atražojam nabadzību. Eiropas sociālā platforma ir izvirzījusi trīs būtiskās rekomendācijas. Pirmā ir politikas uh, un caurskatām procesu saskaņošanu. Uh, Tas nozīmē, ka ir jāpārskata visa Eiropas 2020. gada stratēģijas un semestra procesa arhitektūra, lai saprastu, kādi ir uh, instrumenti šo mērķu īstenošanai un jādomā arī par lielāku caurskatāmību procesos, kas pavada Eiropas semestri un Eiropas 2020. Uh, gada stratēģiju Otrs, eh, otra rekomendācija ir progresa panākšana sociālo mērķu jomā. Daži kolēģi jau par to izteicās. Tā ir nepieciešamība samazināt nabadzību un uzlabot sociālo iekļautību. Ir eh, jārisina problēmas, eh, kas saistās ar nevienlīdzības palielināšanos, par nodarbinātības pasākumiem un mm, jāuzlabo izglītībai pievērstā uzmanība. Trešā rekomendācija saistās ar iesaistīto pušu uzklausīšanu. Mēs nacionālajā līmenī to redzam uh, arī Eiropas semestrī, ka tur netiek pienācīgi iek, iek, iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, kas varētu šo semestra procesu uzraudzīt un vērtēt. Nu, protams, mm, arī korporatīvo atbildību un aficionālās eh, reforma programmas. Un tad, ja šāda uzklausīšana notiek, tad tā ļoti bieži nav konsekventa. Bieži tā aptver tikai vienu sanāksmi un tālāk eh, pilsoniskā sabiedrība nacionālo iestāžu darbā netiek iesaistīta. Runājot par pirmo rekomendāciju - politikas konsekvences nodrošināšanu un caurskatāmiem procesiem, mēs uh, arvien no jauna esam teikuši, ka uh, sociālie aspekti nav līdzsvarā ar ekonomiskajiem un semestra ietvaros tie būtu labāk jāsalāgo. Uh, mēs redzam, ka īstenošana nav efektīva, un tas ir jāņem vērā pārskatot uh, stratēģijas Europe 2020 procesu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama, nepieciešams uh, koordinēt fiskālās, ekonomikās, ekonomiskās un sociālās politikas, un pēc tam ir jāveic arī ekspostu novērtējums. Uh, ir tīpaši runājot par atšķirībām atalgojumā dažādiem dzimumiem un tam līdzīgi. Tas ir ļoti būtiski. Te otrkārt ir nepieciešamas konkrētas rīcības saistībā ar visiem galvenajiem mērķiem un ir jāraugās, lai uh, valstīm specifiskās rekomendācijas ietvertu arī nabadzības samazināšanas mērķus. Uh, Mēs eh, redzam, ka tas eh, CSR e pašlaik nav iekļauts, mm, līdz ar to valstis ir jocīgā situācijā, ja saņem kaut kādas rekomendācijas attiecībā uz eh, nabadzības apkarošanu, bet citās, citām valstīm šāda rekomendācija nav. Mm, jādomā arī par ikgadēju progresa ziņojumu, kas balstītos uz kopēju novērtējumu tīklu, uh, novērtēšanu un uh, arī izvērtējumu. Uh, rezultātu tabulas uh, da, dažas NVO kritizē, mēs uzskatām, ka tās ir labas, bet ir jāparedz arī konkrētas koriģējušas darbības, jo mēs redzam, ka sociālie aspekti ļoti bieži tur tiek aizmirsti un sociālie mērķi netiek sasniegti. Rezultātu tabula būtu labāka arī tad, ja tā būtu mm, iekļautu detalizētāku analīzi par galēju nabadzību, un mēs aicinātu pārskatīt uh, šī brīža indikators un padarīt tos konkrētākus attiecībā uz zināmām grupām un situācijām, lai pavirzītos uz priekšu sociālo mērķu sasniegšanā, mēs prasām visaptvarošu rīcības plānu, mērķu sadalījumu pa grupām, pa dzimumiem un pa tematiskām problēmām, piemēram, veselību un izglītība. Mēs aicinām secīgi īstenot investīciju pakotni, lai novērstu bezpajumtnieku, cilvēkus, kuriem nav pajumtes, ir galda, virs galvas, un mēs aicinām arī rīcības programmu, kas nodrošinātu minimālo ieņēmumu. Trešajā jautājumā par iesaistītajām, par trešo pusu iesaistīšanu. Mēs aicinām, lai pilsoniskā sabiedrība detalizēti uzraudzītu šo procesu, bet mēs vēl neesam nonākuši līdz struktūrētam dialogam ar nacionālajām un Eiropas iestādēm. Kaut arī zinām, ka tādās valstīs kā Spānija un Īrija konsultāciju process ir daudz labāks un tajā tiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, finanšu ministrijas, ekonomikas ministrijas un sociālo lietu ministrijas, un tas ir arī tas ceļš, kas būtu jāiet. Tomēr visās valstīs mēs to neredzam. Dažviet šis pušu dialogs ir visai tukšs. Mēs vēlētos, lai šis dialogs dalība valstīs tiktu strukturēts un lai partnerības princips uh, Eiropas sociālajā fondā tiktu īstenots, kā tas ir paredzēts. Un noslēgumā gribēju teikt, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas un Eiropas sociālās uh, platformas dalībnieki uzrauga arī izmaiņas valstīm specifiskajās uh, rekomendācijām. Mēs redzam, ka ieteikumi turpināt uh, taupības politiku paliek spēkā, un tas uh, nekādi mm, nemazina nabadzības izskaušanu. Ļoti bieži rekomendācijas uh, fokusējas uz nodarbinātību, uz konkurētspēju, nevis uh, uz to, lai cilvēkiem būtu pieejamas kvalitatīvas darba vietas, un nezinu, vai šādi nestabili darba apstākļi būtu tas īstais veids, kā virzīties priekš. Un pavisam noslēgumā gribēju teikt, ka valstīm specifiskās rekomendācijas uh, neiezīmē nekādu stratēģiju, un tāpēc uh, te varbūt arī likšu punktu, bet mēs brīnāmies, kāpēc. Uh, tiek veidotas tādas rekomendācijas, ja nav pat skaidra redzējuma par to, kādā virzienā vēlamies doties. Liels paldies! Tagad es došu vārdu Mauro Kapelo. Viņš ir revidents un pārstāvat Itālijas Nacionālās kohēzijas aģentūras uh, revīzijas iestāde. Lūdzu, vārds jums. Presidente, signori deputāti, prima di tutto desidero esprimere i miei ringraziamenti. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlētos vispirms pateikties par šo iespēju uzstāties jūsu uh, komitejā. Es Protams, vēlos runāt par Eiropas stratēģijas 2020 pārskatīšanu, un es vēlētos runāt par atsevišķiem aspektiem, kas eh, saistīti ar šo stratēģiju un kas veicina darba vietu radīšanu. Es domāju, ka šīs stratēģijas mērķi ir saistīti ar spēju Eiropas pilsoņiem jaunā, inovatīvā un kreatīvā veidā pārdomāt par e, mūsu politiku. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams diskutēt par cilvēku galveno lomu un ir jādomā par to, kāds ir mūsu svarīgākais resurs, proti mūsu prāts. Eiropas parlaments 2009. gadu pasludināja par inovāciju, inovāciju un kreativitātes gadu. Un jāsaka, ka te caurvīs viena noteikta uh, līnija ir nepieciešams domāt par kompetenci iegūšanu visas dzīves garumā. Tātad mums ir jāiemācās mācīties. Protams, tas viss ir lieliski, tas bija paredzēts attiecīgajās vadlīnijās, bet nekas netika uh, eh, teikts par to, kā to panākt, un tas, protams, ir saistīts ar, prā, ar mūsu prāta darbību. Tātad netika runāts par to, kāda tehnika ir nepieciešama. 2014. gads uh, bija uh, arī prāta un smadzeņu gads, bet uh, jāsaka, ka nekas netika teikts, mēs jau atkal neizmantojām iespēju. Mēs galvenokārt koncentrējāmies uz dažādām slimībām, psihiatriskām slimībām, neiroloģiskām slimībām un domājām par mākslīgo inteliģenci. Bet, manuprāt, arī tas nebija pareizais risinājums. Bet kas būtu jādara? Un te es vēlētos pievērsties uh, savam priekšlikumam. Domājot par viedu izaugsmi, būtu nepieciešams domāt par jaunu uh, iniciatīvu, proti, kas mums ļautu no jauna atklāt prātu. Un tas būtu uh, galvenokārt orientēts uz gados jauniem cilvēkiem, bet, protams, arī visiem Eiropas pilsoņiem, bet galvenokārt uh, tas būtu domāts tiem, kas joprojām mācās. Tā tad ir jādomā par to, kā darbojas prāts, kā tas funkcionē, un kā būtu jāizmanto prāts pēc iespējas labāk. Kā mēs varam izmantot um, um, kreatīvu savu prātu. Mēs zinām, ka ir jādomā par prāta asociatīvajām funkcijām. Tātad, kā mēs to varētu panākt? mēs varētu domāt par mūsu prāta um, kapacitātēm. Tātad mēs varētu organizēt konferences un debatas. Iesaistot visa veida profesionālās apmācības iestāžu pārstāvis lai izplasi, izplatītu šo informāciju visā Eiropas Savienības teritorijā. Tātad par to, kā varētu izmantot šo tehniku, kas saistīta ar prātu funkcionēšanu. Runa ir par mind mapping, brainstorming, problēmu risināšanas um, iniciatīvām. Tātad mēs varētu īstenot um, reklāmas kampaņas un izplatīt informāciju par šiem aspektiem. Mēs varētu sagatavot arī pētījumu laboratorijas dažādās dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Insegnamenti di queste tecniche. Mēs varētu mācīt tātad šīs tehnikas, ko es jau pieminēju, brainstorming, mind mapping, eh, tāpat arī eh, atmiņas darbību, uh, problēmu risināšanu, kā to varētu piemērot literatūrā, jurisprudencē un citās jomās. Tas tik tiešām būtu ļoti interesanti. Mēs varētu sagatavot Eiropas līmeņa eh, dokumentāciju Un pateicoties šīm te mind mapping, teiksim, sagatavot tāds kā rezumē par Eiropas eh, dokumentiem, un mēs varētu organizēt Eiropas prāta čempionātu, eh, kas, eh, kurā attiecīgi varētu piedalīties visi jaunieši no Eiropas Savienības. Būtu četras, tātad šīs te jomas, četras tehnikas, ko izmanto mūsu prāts, mind mapping, brainstorming, atmiņa un problēmu risināšanu. Šīs tehnikas, eh, kad tās tiek pielietotas, dod lieliskus rezultātus, motivējot studentus un arī uzlabo mācību kvalitāti. Es piedāvāju šos pasākums tāpēc, ka es uzskatu, ka ir nepieciešams eh, apmācīt mūsu sabiedrību no prāta viedokļa. Tātad garīgajos aspektos, jo es domāju, ka tas mums palīdzētu arī sasniegt mērķus, kas ir stratēģijā 2020. Kāds ir teicis, uh, ka mūsu prāts ir kā izpletnes. Tas darbojas tikai tad, kad tas ir atvērts, bet lai šis izpletnes būtu atvērts, ir nepieciešams, ir nepieciešama tomēr drosme izlekt no lidmašīnas. Tātad, jāsaka, cienījamie deputāti, tagad jums ir jābūt drosmē, lai izlekt no šīs lidmašīnas. Thank you very much. Be brave is what you are saying. Uh... Jā, jābūt drosmīgiem. Un tātad uzklausīsim mūsu vēl atlikušo eksperti šajā blokā, un tā ir Dorotē Andersens kundze. Viņa nāk no Dānijas un pārstāv Eiropas uh, rīci politiku Dānijas uh, darba devēju konfederāciju. Paldies! Jā, paldies, priekšsarētāji! Es vēlos vispirms pateikties par šo uzaicinājumu šodien piedalīties parlamenta debatēs, un es pārstāvu tātad Dānijas darba devēju konfederāciju. Mēs pārstāvam aptuveni 24 tūkstošu uzņēmumu darba devējus un viņi nodrošina darbu aptuveni pusēji no visiem Eiropa, Dānijas darba ņēmējiem. Ko varētu sniegt Eiropas revidētā stratēģija 2020. gadām? Tas, protams, ir diezgan sarežģīts uzdevums. Mēs arī dzirdējām kolēģu viedokļus un domas, bet es no savas puses varētu tos tiešām teikt, ka pirmkārt ir jāsaglabā nodarbinātības mēķis. Uh, Tas ir pats svarīgākais Eiropas 2020 uzdevums. Un uh, turklāt mums vajadzētu arī papildus. Ja domā tālāk par ne tikai par 2020 gadu, mums ir jāparāda drosme un ir jānosaka skaidra ilgtermiņa perspektīva. Un mums ir jānosaka skaidri atskaits kritēriji. Ir jābūt striktiem. Mēs nevaram vienkārši tā ļauties plūsmai. Mums ir jāmācās Mums ir jānodrošina arī iespējas nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību. Šis jautājums ar vienu ir bijis aktuāls, un tagad tam vēl jo vairāk jāpievērš uzmanība. Mēs esam par duālo profesionālo izglītību, mēs esam par jaunām iespējām, un mēs vēršamies arī pie dalībvalstīm. Mēs tiešām vēlamies, lai dalībvalstu valdības aktīvākies sociālos partnerus nodarbinātības politikām Eiropā. Mēs redzam, daudzi norādījis, ka nu varbūt ir pamats optimismam, tomēr es tam nepiekrītu. Šobrīd Eiropas ekonomiska izaugsme ir diezgan bāja. Mēs redzam, ka daudzās citās pasaules vietās ekonomiski izaugsme ir daudz straujāk. Eiropa savukārt noveco. Eiropa vairs neuzrāda tādu izrāvienu, kā mums gribētos. Un lielu daļu no izdevumiem mēs esam zaudējuši. Šobrīd, protams, mēs esam nodrošinājušos Dānijā 80% nodarbinātības līmeni. Un tas kopā uz Eiropas fonu izskatās ļoti labi. Arī, protams, Eiropas valstīs kopumā mēs vēl nevaram visu kā sūkstīties. Bet kāds ir mūsu mērķis? Mērķis bija tiešām pilna nodarbinātība. Vai to varēsim panākt nākošo 20 gadu laikā? Vai mēs varam to vispār prognozēt? Vai mēs varam rēķināties ar ģeopolitiskiem izaicinājumiem? Vai mēs spēsim nodrošināt nepieciešamo darbu spēku? Mums nodrošina, jānodrošina, ka vairāk cilvēku iesaistās darba tirgū. Jo mēs, kā darba devēji, šobrīd sastopamies ar situāciju, ka daudz mēs meklējam savu attiecīgu darbinieku, bet nespējam tos atrast. Vienlaikus arī ir bezdarbs. Mums jānodrošina, ka ar vienu jācīnās par sieviešu tiesībām, lai viņas varētu pilnībā iekļauties darba tirgū. Un jaunieši. Jauniešu profesionālā sagatavošana un izglītība. Tas ir tik ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs parlamentā esam šeit dzirdējuši daudz jau debates par profesionālu izglītību un mācoties uh, no prakses Tad, ja mēs tam pievēršam padziļinātu uzmanību, mēs uzskatām, ka jaunieši, kuri iet praksē, ir šobrīd pelnījuši vislielāku uzmanību. Tomēr mēs konstatējam, ka ar vien trūkst kvalificētu darbņēmēju. Un tā ir problēma, manuprāt, Eiropas mērogā. Šobrīd tā, ka mēs izglītojam jauniešus, lai viņi nokļūtu par bezdarbniekiem. Tas ir pilnīgi skaidrs redzams, jo viņi neapgūst nepieciešamās kvalifikācijas, bet kaut ko citu. Tādēļ eh, mana pirmā prasība ir šāda. Mums ir ļoti daudz jākoncentrēs tieši profesionālo izglītību. Tas ir precīzi jāieraksta eh, revidētajā stratēģijā. Tālāk salīdzinošā mācīšanās. Mums ir jāpasaka Eiropas līmenī, ka mēs salīdzinām, un ka tieši tāda Eiropas valsts savstarpēja salīdzināšana spētu nodrošināt daudz labākus rezultātus. Mums jāpanāk, lai dalību valstu rezultāti kalpo piedvesmu citiem, un lai būtu ļoti veiksmīgi funkcionējošs starp tirgus. Ko tas nozīmē? Jā, tas nozīmē arī uzņemties riskus un piesaistīt arī papildus investīcijas Eiropā. Mums nepieciešami šādi instrumenti, kas rieģē arī un piedāvā šādas politiskās reformas. Mums jāspēj arī mācīties no labākās prakses un pieredzes. piemēram, ieviešot šādu atskaits kriteriju, salīdzinošu atskaits kriteriju par mainīgo duālo sistēmu. Un vēl skaidrāk jāapsaka, kāda ir darba devēja loma sarunās, kur piedalās nereti 30 sociālajie partneri, nevalstiskās organizācijas. Nu, Dānijā mēs to visu saucam par tādām kontaktu mm, daudz pušu interesēto um, sarunu. Tas gan nenozīmē, ka uzreiz viens no tiem ir tāds svarīgāks un atbildīgāks arī par Eiropas 2020 stratēģijas ieviešanu. jauna Eiropas komisija. Mēs redzam, ka viņi ir uzstādījuši nodarbinātību kā vienu galvenajām politiskajām prioritātēm. Bet tomēr pats svarīgākais ir, lai arī cilvēks katrs individuāli uzņemtos savu atbildību. Ja tas nenotiek, tad viss mūsu sociāla politika ir nolemta neveiksmē. Mēs esam to redzējuši arī Dānijā. Mēs vēlamies tiešām, lai katrs individs sadarbojas ar sociālajiem dienestiem. Mans pēdējais priekšlikums būtu šāds. Manuprāt, jau nedaudz piemirsta ideja. Mums vajadzētu precīzāk sasaistīt Eiropas 2020 stratēģiju ar dalībvalstu individuālajiem mērķiem. Nevar būt tā, ka katrs tur darbojas individuāli. Ir jābūt saistošam instrumentam, Piemēram, nacionālo reformu līgumi. Mēs, es domāju, esam par to iepriekš daudz dzirdējuši, bet tas kaut kur ir pazudis. To lūk vajadzētu atkal atjaunot. Vajadzētu šos nodarbinātības mērķus pārvērst par saistošiem mērķiem dalībvalstīm. Un tātad labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Jā, paldies. Mēs uzklausījām sešas eksperts, un tagad došu vārdu koordinatoriem, deputātiem, vietnie aizstāja piedriem. Sāksim ar tautas partiju. Šulcis kungs. Ja, von, von unserer Seite als EVP-Fraktion herzlich. ETP frakcijas vārdā liels paldies par pūliņiem, par to, ka jūs uh, esat ieradušies apmeklēt eh, mūsu komitejas sanāksmi Briselē, un es domāju, ka jūs izdarītie secinājumi bija ārkārtīgi interesanti un sniedza mums arī dažas uh, idejas, par kurām padomāt. Es īsumā gribēju pakavēties pie dažiem jūsu minētajiem punktiem, par kuriem šķiet nav nekādu domstarpību, proti darba vietu veidošana Eiropā. Uh, tai būtu jābūt augstākajai prioritātei. Un es uzskatu, ka ir labi, ka dažu runātāju sacītajā es dzirdēju, ka darba vietas ir dažādas, bet uh, tas, ka darbs vispār ir, ir ļoti būtiski. Un pat tad, ja šī darba vieta varbūt nav sākotnā, sākumā ļoti labi apmaksāta vai pat neatbilst eh, cilvēka eh, kvalifikācijai, mm, arī ir nu, būtiski, jo tas uh, rada tālākas darba iespējas. Tātad mēs nevērtējam šīs darba vietas kā fiksētas, nest, bet tas varētu radīt arī potenciāli labākas darba iespējas nākotnē. Man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi šeit ir runāt arī par demogrāfijas jautājumu. Pie tā es gribēju pakavēties. Demogrāfijas tēma nav svarīga tikai man kā vācietim, bet arī daudzām citām Eiropas Savienības valstīm. Un mums ir jārunā par vecāka gadagājuma darba ņēmēju nodarbināšanu, par sieviešu nodarbināšanu, par mūža izglītību un uh, nodarbinātību pārrobežu kontekstā, un te ārkārtīgi būtisks punkts ir arī valstīm specifiskās uh, rekomendācijas, um, kas tiek um, izsniegt, sagatavotas Eiropas semestra laikā. Un tām vajadzētu būt uh, saistošākām un būtu tās būtu konkrētāk jāņem vērā nacionālajos reformu plānos. Es piefiksēju te vairākus eh, citus būtiskus punktus, bet laikam jau vairāk eh, man nav laika. Es saprotu, ka tikai divas minūtes un varbūt kolēģi no citām grupām arī kaut ko par to pateiks. Liels paldies! Tagad dosim vārdu sociālistu un demokrātu koordinatorai Jutai Steinrukai. Jā, paldies visiem runātājiem. Domāju, ka jūs uh, mums minējāt šeit vairākas eh, svarīgas domas, eh, jomās, par kurām mums vēl būs eh, jārunā. Dažiem komentāriem es piekrītu, par dažiem varbūt es neesmu tik ļoti pārliecināta, un, kā jau kolēģis teica, darba vietu radīšanai ir jābūt prioritārai, bet mums ir svarīgi, lai tās nebūtu kaut kādas darba vietas vien, uh, kas ļautu uzpucēt statistiku. Ir svarīgi, lai tās būtu labas darba vietas. Un te es gribēju uzdot eh, pirmo jautājumu doktoram Veizem. Es uh, savulaik eh, strādāju Lud Ludvigshāfenes uh, nodarbinātības uh, dienesta iestād, dienestā, un mēs pētījām, vai šī šīs eh, nestabilās, slikti apmaksātās eh, darba, die, darba vietas vēlāk sniedz eh, atspērienu punktu kaut kur tālāk, un mēs konstatējām, ka tā ir pavisam nedaudzos gadījumos, un ja mēs paraugāmies uz situāciju ne tikai Vācijas kontekstā, bet arī uz citām uh, Eiropas valstīm, tad jāteic, ka te pēdējos gados situācija ir vēl pasliktinājusies. Ļoti dažādi tika vērtēts arī tas, cik uh, saistošiem būtu jābūt Eiropas 2020. gada stratēģijas mērķiem. Un, ja es paraugos uh, uz uh, nabadzības statistiku, kad mums ir par 20 miljoniem mazāk cilvēku, kas dzīvo nabadzībā, tad jāteic, ka mēs uh, no tā esam mācījušies. Saistoši mērķi ir nepieciešami. Debojas kundze, jūs teicāt, ka iesaistīšanās ir ļoti svarīgs elements veiksmīgā politikā. Un uh, kā tad mēs varētu spēcīgāk Eiropas diskusijā iesaistīt nabadzības uh, skartās grupas? Uh, Vai jūsu dienests nabadzības apkarošanai un sociālās izslum, izstumtības um, apkarošanai ir adekvāts instruments, ja jūs sanākat tikai reizi gadā, vai arī to ir iespējams uz, uzlabot? Mēs ar daudz, daudz runājam par nepieciešamām struktūrālajām reformām, kas pārsniedz tikai reformas darba tirgu vienu un gribētu zināt, vai jums ir kādi ierosinājumi, kādas reformas ļautu Eiropai sasniegt jaunas mērķus vai varbūt piepildīt iepriekš izvirzītos mērķus. Tas mani interesētu no dažādām perspektīvām. Šķiet, ka es arī esmu pārsniegusi atvēlēto laiku. Paldies! Tālāk došu vārdu Hārkinas kundzei no ALDE grupas. Vai jums ir kādi jautājumi vai komentāri, kuras jūs šeit gribētu paust? Paldies, priekšstādātāji! Vispirms, eh, paldies visiem par prezentācijām. Es nedaudz nokavējos, bet uh, vairumu no tām dzirdēju. Arī lasot jūsu nosūtītos dokumentus un um, uzklausot jūsu sacīto šodien, šķiet, ka ir. Uh, virkne problēmu, kas mums ir jārisina, bet uh, ir nepieciešama saskaņota domāšana. Ja mēs uh, nesaskaņosim dažādās politikas, uh, dažādos uh, rīcības plānus uh, un fondu izmantojumu, tad mēs saskarsimies ar papildus problēmām. Mm, ir, nav arī konkrētu rādītāju, ar kuriem mēs varētu novērtēt vispārējo situāciju. Tāpēc, ņemot vērā to, ko jūs teicāt par situācijas, par mehānismiem situācijas uzlabošanai, uh, lai mēs varētu efektīvi strādāt Eiropas semestra ietvaros un ar Eiropas uh, 2020. gada strat stratēģiju, tad man nāca prātā, ka varbūt mums ir nepieciešama progresa ziņojuma par galvenajiem mērķiem un, un stratēģijas uh, pārskatīšanas uh, atlikšana, manuprāt, arī ir ļoti negatīvi vērtējami, bet ir nepieciešama plašāka informācija no dalību valstīm par to, cik lielā mērā tās ir pavirzījušās uz priekšu nacionālajās reformu programmās un mērķu sasniegšanā. Mums ir, piemēram, nodarbinātības un sociālo indikātoru rezultātu tabulu, bet eh, nav nekāda mehānisma, kas ļautu uzsākt koriģējošas eh, darbības, ja šie indikātori sasniedz kaut kādu zināmu līmeni. Un es gribēju zināt, ko jūs par to domājat. Indikātori ir Bet eh, tā kā netiek gatavoti ziņojumi, mēs īsti nezinām, vai dalībvalstis mērķus sasniedz. Un pat ja tās to nedara, tad mums nav iespēju nekādi piespiest eh, dalībvalstis rīkoties, lai šos mērķus sasniegtu. Tāpēc man ienāca prātā doma par eh, kaut kādu savu veidu mehānismu, kas nodrošinātu, ka konkrēta rīcība seko. Un vēl viena lieta, kas pietrūkst. Pietrūkst pienācīgas sasaistes starp dažādām programmām un fondiem sākot no eh, sociālā fonda, sociālās investīcija pakotnes, eh, semestra procesa un tam līdzīgi, tad jāteic, ka trūks saiknes starp visām šīm programmām un fondiem. Gribētu dzirdēt jūs komentārus par to, un man ir vēl papildus trīs īsi jautājumi. Mēs jau no iepriekš, eh, iepriekšējiem runātājiem dzirdējām, mm, ka ir nepieciešamas pieklājīgas darba vietas, un es nezinu, kā to vērtē ILO, starptautiskā darba organizācija, bet gribētu dzirdēt, ko jūs domājat. Izskanēja arguments, ka darba vieta ir darba vieta, kas eh, automātiski nozīmē to, ka nākamā darba vieta būs eh, labāka. Es pārsniedzu laiku. Uh, Jā, jūs runājat jau 6,5 minūtes. Bet uh, man vajadzēs jau 30 sekundes tikai. Kā jūs uh, vērtējat, uh, kā mēs varētu risināt šo problēmu? Jo šim argumentam ir divas puses. Uh, viena puse ir tāda, ka visām darba vietām ir jābūt kvalitatīvām, otra puse saka, ka darba vieta paliek darba vieta, bet kur mēs te nonākam pie ko, kopsaucēja? Mēs redzam, ka šī plaisa. Uh, vairumā dalību valstu pieaug, un kā jūsuprāt ir iespējams izmantot semestri kā instrumentu, lai šo problēmu risinātu? Un visbeidzot, Dānijas kolēģi runāja par prasmju neatbilstību pieprasījumam, un ja mēs raugāmies uz to, tad. Uh, uh tā nav tik uh, liela problēma ir daudz cilvēku, kuri ir pārāk augsti kvalificēti savam darbam. Mēs bieži dzirdam par cilvēkiem, kuri nav kvalificēti, bet uh, ir arī otra problēmas puse - ir pār, pārmērīgi augsti kvalificēti cilvēki. Gribētu dzird, dzirdēt, ko es par to domāju. Un tagad uh, Silkjotis kungs um, goe. Grupa. Paldies, priekšsādātāji! Es sākumā gribēju pateikties visiem runātājiem par ļoti interesantiem komentāriem, ar kuriem viņi nāca klajā. Es domāju, ka mums ir jāraugās uz lietas būtību un uh, jāraugās uz to no taupības viedokļa. Taupība mums uh, neļaus apkarot nabadzību, bezdarbu, jo mēs visi esam to piedzīvojuši valstīs, memoranda valstīs, piemēram, Grieķija cieši no taupības politikas, kas padziļina nabadzību, padziļina krīzi un uh, neveicina darba vietu veidošanos. Daži runātāji pieminēja, it īpaši Debojas kundze, par to, ka pietrūkst īstu resursu cīņā pret nabadzību. Un No nu, viņas teiktā šķiet ir skaidrs, ka Eiropas komisija īsti nesagaida, ka tiks panākti būtiski rezultāti. Mana grupa piekrīt tiem runātājiem, kuri uzsver nepieciešamību pēc sociālā dialoga un kopēju darbu, lai apkarotu nabadzību. Nu, tas ir labākais veids, kā sasniegt sociālo kohēziju, sociālo izaugsmi un darba vietu veidošanu. Un kas attiecas uz mums, tad mēs vēlamies drošas darba vietas un kārtīgas darba vietas, kvalitatīvas darba vietas. Eiropai ir nepieciešams uh, daudz aktīvāk risināt savas problēmas, bet rēķinu par to nedrīkst uh, likt maksāt uh, darba ņēmējiem. Mēs uh, mēģinām kļūt konkurētspējīgāki, tomēr mums nevajadzētu nonākt pie tā, ka darba vietas uh, nav stabilas vai uh, notiek uh, dempings izmantojot darba sāku no trešajām valstīm. Mums ir jādod darbs mūsu pilsoņiem, un kā jau es iepriekš teicu par 2020. gada stratēģiju, kad mēs mēģinam veidot jaunas darba vietas, ir nepieciešams uh, valsts sektora investīcijas. Mēs daudzās uh, valstīs redzam, ka tas nenotiek, un tā ir kļūda. Mēs redzam, ka notiek mēģinājumi piesaistīt uh, lielas uh, multinacionālas eh, kompānijas, piedāvājot tiem stimulus eh, izveidot eh, pārstāvniecības kaut kādā konkrētā valstī, bet manuprāt arī tas nedarbosies. Noslēgumā es gribēju jautāt mūsu runātājiem, ko jūs domājat par taupības jautājumu un tām valstīm, kurām jādzīvo trojkas memoranda apstākļos. Ja es pareizi saprotu, tās eh, šādā veidā neat, neatradīs veidu, kā apkarot eh, bezdarbu. Un ko jūs domājat par algu dempingu, kas notiek Vācijā? Kā tas ietekmē Eiropas 2020. Eh, gada mērķus un to iespējamo sasniegšanu? Labi, vispirms es gribēju apsveikt uh, Martēna kungu. Jums šodien ir dzimšanas diena, bet uh, jūs mēģinājāt to noslēpt. Tomēr mēs zinām, tāpēc daudz laimes dzimšanas dienā. And then I'll give the floor to Laura Agia from EFD. Tagad došu vārdu Laurai Agijai no e FDD grupas. E, grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Un es domāju, ka eksperti mums nodrošina šodien tādu ļoti labu pārskatu par situāciju. Piedot atšķirīgs skatpunkts un redzējumu uz dažādām aktualitātēm. Man būtu atsevišķas vēl pārdomas no savas puses. Es reaģēšu uz Zviedrijas arotbiedrību pārstāvis komentāru. Man būtu jautājums, kāds veidos attiecības starp politiķiem un arotbiedrībām? Zviedrijā. Jo, es domāju, tā man būtu kā vesela jaunklāt pasaule. Manā valstī tas ir pilnīgi savādāk. Vai tiešām mēs varam būt pārliecināti, ka arī arotbiedrības ar vienu ir nopietni partneri kurus ņem vērā. Tas, protams, ir pilnīgi kaut kas nedzirdēts mūsu valstī. Bieži vien tas tikai tā kāds politiskās kaģeres atspērienu punkts, uh, vai arī, lai nonāktu tālāk uh, labās uzņēmējdarbības pozīcijās, bet uh, neruna tur nekādās ziņā nav par darba ņēmēju tiesību aizstāvību. Kāds ir Zviedrijā? Labi, tālāk nākamais komentārs. Es dzirdēju, daudz no jums pieskārās netipiskām, nestandarta nodarbinātības veidiem. Ja mēs sakām, nu, bet svarīgi, lai vispār strādā, tad vai mēs ar to sadzīvojam, vai mēs tagad cīnāmies pret šādu nestandarta darbietu radīšanu? Es līdz šim esmu tomēr uzskatījusi, ka ja mēs kaut ko pieļaujam, tas jau tad īstenībā nozīmēs, ka izņēmums kļūs par likumu. Sākotnēji tas varbūt ir labs mērķis, bet rezultāts, diemžēl, ir skarbs. Tas tā kā samilst, ko jūs vairs netīlkat vaļā. Un vēl viens komentārs. Tagad, kad mēs uzklausām sociālo partneru viedokļus un uz, runām par viņu iesaisti, Protams, ka viņus var pārstāvēt, sociālos partnerus jā, kāds var pārstāvēt. Bet te jāuzmanās, ja vienkārši pilsoņi kļūst par organizāciju locekļiem, viņi nedrīkst aizmirst tomēr, no kurienes viņi visi nāk. Man bija interesanti dzirdēt arī šeit uzstādījumu par ekstrēmo nabadzību un kāds ir slieksnis minimāliem ienākumiem. Uh, kas reizē kalpo kā tāds aizsargs, īpaši, lai nepieļautu sociālo atstumtību. Bet ja nu reiz mēs runājam par sociālajiem indikatoriem, kas būtu tās galvenās kvalifikācijas, kuras būtu nepieciešams? kā mēs labāk varam cīnīties. Kā mēs varētu nodrošināt piekļuvi precīziem datiem. Es domāju, ka viena no milzīgākām problēmām ir tieši tāda, ka bieži vien mēs nevaram teikt, ka mums ir pieejami sociāli precīzi dati un indikatori, kas īsti ir nabadzība un ko to katrs saprot ar Eiropām. Mēs runātu par eksta ante struktūrām un pieņēmumiem, lai vispār saprastu, kāda ieteikuma varētu rasties. vēlāk, kad jau mēs teiksim, ka esam īstenošanām struktūra reformas, nu, tas, kas pie mums tāda notiek, tas ir sociāli pilnīgi kāds hauss. Pirms pāris gadiem varbūt, kad varētu būt bijusi doma par ex-ante novērtēšanu, kā zinām, prevencijas kārtību. Šodien savukārt mums ir precīzi tad jārunā par struktūra reformu ietekmi. Varbūt jūs varētu rēģēt uz vēl kādu citu problēmu. Manuprāt, jūs to garām jau te pieskarāties. Protams, ka prezidentūras vienmēr runā par to, ka vajadzētu cīnīties pret ilgtermiņa bezdarbu. Bet papildus ir jārunā arī par bērnu nabadzību, kas izriet kā tiešās ilgtermiņa nabadzības sēkas. jo ilgāku laiku nestrādāt, arī vecāki nevar nodrošināt bērniem tādu cilvēku cienīgu un bērnu cienīgu dzīvi. Kāds būtu jūsu priekšlikums? Kā to cīnīties? Tālāk, protams, bija interesanti dzirdēt to, ko teica profesors Kapello. Protams, viņš Itālijā ļoti labi zināms cilvēks un amatpersona. Man izsaka, kurš lūdzu jau ir sadzirdējis jūsu innovatīvās idejas, Vai kāds to ņems vērā? Kā šā doma kartēšana tiek īstenota? Kā tiek veicināts jaunas inovācijas? Kā varētu rēģēt? Jā, paldies! Tālāk uzklausīsim budžeta komitejas locekli, kurš arī vēlējās piedalīties un uzdot dažus jautājumus. Un tad došu vārdu iespējas jums sniegt savas atbildes. Tālāk došu vārdu tad Marija Garavēl kundzei, arī sociāldemokrāta pārstāvjiem, un reizē jūs esat arī budžeta komitejas koordinātori. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji. Jā, tad es tad pārstāvu budžeta komiteju, ko jūs arī norādījāt, un man precīzi interesē arī daži jautājumi. Ekspertiem būtu šādi jautājumi. Kā jūs redzat, kāda ir saikne starp ilgtermiņu mērķu sasniegšanu, ko mēs paši sev uzstādījuši 2020. gadam, un Eiropas budžeta iespējām. Apzinoties, ka līdz šim Eiropai nav pieejams ļoti daudz naudas, jo gal galā arī nopietnas bažas mums ir bijušas visu laiku parlamentā par to, ko mēs vispār varam darīt Eiropas mērogā, uh, un ko mēs varam piedāvāt no Eiropas mēroga dažādu veidu rīcību politiku finansēšanai. Ja mēs tā pārskatām, protams, 2020 perspektīvas ir no finanšu skatu punktu. Man tiešām interesē, vai mūsu viesiem ir pat kādi konkrēti ierosinājumi, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu līdz 20. gadam. Ja paldies! Labi, tātad došu vārdu atkal mūsu uh, vēl deputātiem, Ernestam de Gala, kurš arī ir zaļo deputāts un arī pārstāv budžeta komiteju. Jā, jā paldies priekšsādātāji. Mēs uh, šodien ļoti daudz runājam par sekām un maz par cēloņiem. Mēs apzināmies krīzes uh, gadu radītās sekas. Nu, pirmkārt jau runām par milzīgu nevienlīdzību. Tam visam ir tiešākā ietekme uz miljoniem eiropiešu dzīvi. Īpaši, ja mēs runājam par dažādi veidi pie, piemēram. Mēs redzējām ļoti aizrunīgus runātājus no Beļģijas, Danijas, Vācijas, Itālijas, bet neviens nebija ne no Grieķijas, ne Spānijas, ne um, Portugāls. Uzskatu, ka Eiropa 2020 stratēģija ir Eiropas stabilitātes izaugsmas pakta uh, upuris. Nu, tas ir klausies vairāk skarbi, bet tāds ir. Mēs piedām idejas, bet tālāk visu atstājam to dalību valstu ziņās, un tad mēs esam šokēti par rezultātu, jo tas viss nedarbojas. Mēs redzam, ka nu, taupības vārdā ir zaudēts darba vietas. Un vēl pat sodām tās dalībvalstis, kas nav pārāk cītīgi ieviesuši soda politikas pret pašu saviem iedzīvotājiem. Junker plāns. it kā plāns, kurā ir ļoti daudz labi nodomi, kas paredz arī investīcijas Eiropā. Mēģinot izspiest vēl jau tā nepieejamo kaut vienu eiro, un budžeta procedūras tiek piemērots ļoti dīvainā veidā. Nav noteikts arī teritoriālās kvotas, nav nekādas sociālās kohēzijas apsērumi, kas būtu tur iekļauti un netiek veicināts investīcijas kaut kādā tiešā veidā, kur visvairāk tās būtu nepieciešams. Par darbvietām runājot, ne jau mēs būsim mierā jebkuru nodarbinātību, šeit ir jābūt tāds cilvēku cieņai, atbild pieņemam darbam. Lai neveicinātu vēl vielas, atkal kārtējo migrācijas vilni Eiropas Savienībā. Līdz to mans jautājums būtu visiem runātājiem. Vai jūs piekrītat, ka kopumā Eiropas pusgada sagatavotās rekomendācijas un paredzot vēl staistošākus mērķus. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu tieši vairāk paskatīties uz reģionālām atšķirībām? kuras tikai vēl skarbāk padarījuši situāciju Eiropā un vēl laika veicinājuši Eiropas atšķaltību nekā tas ir bijis līdz šim. Es domāju, tas ir ļoti nopietns izaicinājums, ko Eiropas uh, stratēģijai vajadzētu reāli atrisināt. Nevis ar kaut kādu formālo pārskatu, kas tūlīt sekos, bet gan reālā reforma īstenošanā. Jā, paldies! Tālāk došu vārdu tāt ekspertiem. Debaujas kundze, jūs norādījāt, ka Eiropas 2020 ietekme ir ļoti neliela, jeb gandrīz neeksistējoša. Uzklausījām arī citus ekspertus, izskatījām daudz jautājumus par šo saistīto jautājumu, un tādēļ došu atkal vārdu katram ekspertim, un sāksim ar Vaisas kungu. Es zinu, tas ir neiespējami izsīk, bet jums aizsakas ļoti īsi. Jums ir brīvs izpētīt jautājumu, kur jūs jūtaties vislielākais eksperts un zinātājs. Lūdzu, kādi būtu jūsu komentāri? Paldies, jā, bija. Jā, bija ļoti daudz jautājumu par to, kāds tad ir tipisks darbs, tātad ir normāls darbs un arī nestabils darba vietas, bet ir viens skaidrs aspekts, proti daļēji laika darbi, tādā vēdē mini-jobs, ir samazinājuši šo bezdarbu, bet vienlaiks arī radījuši bezdarbu. Eh, kritiski ir tas, ka cilvēki var iesaistīt darba tirgu, bet viņi nevar veidot karjeru. Un ir jādomā par to, ka uh, darba vietas, kas nav labas, tomēr samazina bezdarba rādītājus. Tālāk, kas attiec uz šo tipisko, netipisko darbu. Jāsaka, ka tāda kategorija nākotnē vairs nebūs, jo šobrīd jau jauni cilvēki tiek iesaistīti arī internetā dažādos eh, darbos, bez pensijām, bez eh, sociālās apdrošināšanas, un mums ir jācenšas reglamentēt to, jo tas vairs nav eh, vērtējams tādās kategorijās kā tipisks vai netipisks darbs. Tālāk Kādas tad ir struktūrālās reformas? Mēs zinām, ka ir valstis, eh, kurās netiek nodrošināti minimālie standārti, kā piemēram nav nekādas eh, profesionālās orientācijas, konsultācijas skolās vai, teiksim, cita veida palīdzības, vai arī eh, sadarbības starp darba devējiem un darba ņēmējiem izglītības eh, sistēmas ietvaros. Jo, protams, ka eh, darba devējiem tas kaut ko izmaksā, bet tas arī piedāvā labākas iespējas nākotnē. Un runājot par nodarbinātību, mums ir jāsaka arī, ka mums ir jācenšas panākt tas, lai um, cilvēki būtu fleksiblāki, viņi varētu mainīt vietu, kur viņi strādā un, un teiksim, varbūt viņi varētu atvēlēt vienu dienu nedēļā tam, lai turpinātu izglītību, jo pretējā gadījumā mēs nesasniegsim to, ko vēlamies. Tālāk, kas attiecas uz taupības pasākumiem. Te es nevaru runāt, ka. Uh, Es varu runāt tikai uh, Vācijas nodarbinātības aģentūras vārdā, Jāsaka, ka te eh, mēs gadiem ilgi strādājām ar eh, deficītu. Mēs centāmies eh, investēt līdzekļus tikai tajā gadījumā, ka tas tik tiešām palīdz. Tas nozīmē, ka šobrīd mums ir pietiekami daudz līdzekļu, pienācīgu struktūru, dažādu, dažādās vietās mēs varam palīdzēt jauniem cilvēkiem, un desmit gadu laikā mums ir izdevies panākt to, ka e, bezdarbs jauniešu vidū ir neliels. Tātad tādējādi taupot līdzekļus mēs varam kaut ko panākt. Un e, jāsaka arī, ka krīze ir e, mazāk mūs ietekmējis nekā citus jo mēs varējām nekavējoties sniegt atbalstu tiem, kam tas bija nepieciešams, un līdz ar to cilvēki netika atlaisti no darba. Un esmu pamanījis, ka citās dalībvalstīs nav šādu struktūru, jo nav, nepie, nav iespējams izmantot šos līdzekļus veiksmīgi, ja mums nav pienācīgas struktūras. Tālāk divas trešdaļas ilgtermiņa bezdarbnieku ir uzskaitē, tātad runa ir par cilvēkiem, kuriem nav pienācīgas uh, izglītības un kur ir uh, attiecīgi arī uh, zināmā vecumā, tātad mums par viņiem ir jādomā saulaicīgi. Ja kāds ir vecāks par 50 gadiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir grūtāk atrast darbu. Un visbeidzot, kas attiec uz masveidu imigrāciju Eiropā. Es domāju, ka mums uh, ir jābūt pateicīgiem uh, tam, ka pēc, e, pēc Vācijas atkal apvienošanās ļoti daudzi uh, uh, iesaistījās darba tirgu uh, Rietumvācijā, un jāsaka, ka šobrīd situācija ir otrādi. Un mēs domājam, ka tas, tas ir arī pozitīvs aspekts, jo tas nozīmē, ka cilvēki neaizmirst par savu dzimteni. Un paldies, tagad vārds te bojas kundzei. Jā, turpinot par nodarbinātību. Es jau teicu, ka mēs esam par kvalitatīvām darba vietām jau no paša sākuma mums ir jādomā arī lielākos eh, mērogos, jo īpaši runājot par šīm atipiskām darba vietām, jo mēs, eh, protams, eh, saprotam, ka cilvēks, kam ir labāka izglītība, saņems arī labāku darbu, bet mēs satraucamies par to, ka vispārēji darba apstākļi pasliktinās, tāpēc manas prognēzes būtu piesardzīgas. Tālāk, kas attiec uz taupības pasākumiem, es domāju, ka uh, Beļģijā eh, šī taupības pasākuma mūs nav tik smagi skāruši un galvenokārt pateicoties sociālās aizsardzības sistēmai, kas ļāva um, mums paglāpties no šiem krīzes efektiem. Un mēs redzam arī, ka šobrīd krīzes uh, radītās sekas nedaudz samazinās, bet uh, tiek samazināt arī uh, sociālai pabalsti, piemēram, bezdarbnieku pabalsti, tiek izvirzīti arī priekšnoteikumi. Uh, cilvēkiem, kam ir tiesības uz šiem pabalstiem, un nāks konstatēt, es domāju, ka tas tā nav tikai pie mums, nāks konstatēt, ka šie cilvēki vairs nav uh, šajā te aizsardzības tīklā, viņi vairs nesaņem bezdarbnieku pabalstu, un mēs nezinām, kas ar viņiem notiek tālāk. Tātad tāds arī rezultāts šai, uh, tam, kā aizsardzība samazinās. Tālāk, kas attiec uz uh, Eiropas sociālās aizsardzības platformu un stratēģiju 2020. Ik gadus tiek organizēts šis lielais pasākums, un es domāju, ka tas, protams, ir apsveicami, ka ir tāda iespēja tikties gan cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, gan visiem pārējiem iesaistītajiem spēlētājiem, tikties Eiropas līmenī, bet ar to vien vēl nepietiek, un mēs savu dienestu ietvaros cenšamies sagatavoties šīm tikšanās reizēm ar cilvēkiem. Uh, ir ārkārtīgi grūti to panākt. Tas tik tiešām ir sarežģīti. Mēs saņemam tik maz informācijas saulaicīgi par darba kārtību, par jautājumiem, par kuriem tiks diskutēts, ka praktiski mēs nevaram nopietni sagatavoties šiem pasākumiem. Un kas attiec uz cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, kuriem, protams, ir kompetences un zināšanas un kas nav varbūt uh, apguvuši, kā, teiksim, iepazīties ar dokumentiem, jo īpaši, ja tie ir angļu valodā vai. Uh, nīderlandiešu valodā. Tātad mums ir jācenšas uzlabot to, kā viņi var iesaistīties, un vien šādu globālu mērogu tikšanās reizi gadā ar to vien nepietiek, lai arī tātad radītu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Es domāju, ir nepieciešams regulārs tikšanās um, dalībvalstīs eh, starp atbildīgajām amatpersonām, asociācijām, eh, kas cīnās pret nabadzību un pašiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, Nigrēns kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, atbildēt uz šo konkrēto jautājumu, kas tika uzdots proti sadarbības starp arotbiedrībām un politiķiem Zviedrijā. Mums ir 13 centrāls organizācijas, kas uh, pārstāv darba ņēmējus LO, DSO un SAKO. Uh, Mēs eh, varbūt eh, neorganizējam savu darbu balstoties uz eh, politiskiem mēķiem. Protams, ka mēs cenšamies iestāstīties arī tīri politiski, bet vispirms mēs esam atbildīgi par to, lai vestu sarunas ar sociālajiem partneriem. Jāsaka, ka Eiropas stratēģijas 2020 mērķi ir labi, bet ar tiem eh, vien nepietiek. Ko mēs varam ieteikt politiķiem? Mums ir nepieciešams eh, nopietnas investīcijas, ir jāveicina ekonomiskā izaugsme, ir jāpārtrauc šī taupības politika. Mums ir nepieciešama gan ekonomiskā attīstība, um, gan uzņēmēja darbība par labu cilvēkiem. Un tad, kad cilvēks ir bez darba, kad viņš eh, saslimst, kad viņam nav pienācīgas pensijas, tad viņš attiecīgi nevar dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ehm, nodrošināt to, lai viss varētu samaksāt par īri, par iztiku, un uh, arī jāsaka, ka tas viss veicina ekonomisko izaugsmi. Nodarbinātība, eh, protams, ir cieši saistīta ar kvalitatīvām darba vietām, un ja mēs vēlamies samazināt nabadzību, mums nepieciešams eh, kvalitatīvas darba vietas. Nabadzība plešas plašumā. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz strādājošo uh, nabadzīgo, uh, jo algas samazinās, un tiek radīts arī jauns, jauna nodarbinātības līgumi, kas nav stabili, un ja cilvēkam nav mm, pienācīga slodze, pietiekams, li, pietiekam liels skaits darba stundu, tad attiecīgi arī nav uh, pienācīgas algas. Eiropa 2020 un sociālajie mērķi, kas ar to ir saistīti, tie ir jāiestrādā sociālajā politikā, nodarbinātības politikā. Tā nevar būt tik, tam nevar būt tikai dekoratīva funkcija. Mums ir eh, jālabo savas kļūdas, jo mums ir jāuzlabo uh, dzīves apstākļi cilvēkiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajai paneļa diskusijas dalībniecei. Jā, paldies! Ļoti interesanti, ka uzsvars jau atkal ir uz nodarbinātības politiku, un ļoti maz ir ticis teikts par sociālās aizsardzības sistēmām, kas patiesībā kalpo kā tāds spilvens krīzes apstākļos un kam ir izšķirīga loma, lai nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi tiem, kas dzīvo nabadzībā. Mēs kā sociālā platforma vēlamies, lai būtu vismaz ietvar direktīva, par adekvātu minimālo ienākumu, tas ir izšķirīgs, lai cilvēkiem būtu e, drošība un lai viņi varētu iesaistīties darba tirgū. Tāpēc mans lūgums būtu teikt, jā, nodarbinātība ir svarīga, tā ir izšķirīga, bet tā nav panacēja, tā nevar atrisināt visas problēmas. Svarīgi, lai būtu pamats, uz kur cilvēki varētu paļauties, lai viņi vispār varētu uh, doties meklēt darbu, jo tad, kad jūs esat palikuši bez darba, ka jūsu uh, eh, bezdarbnieku pabalsts samazinās un kad jūs iekļūstat arvien uh, dziļāk parādos, ir arvien grūtāk no jauna iekļūt darba tirgu un atrast darbu. Tāpēc uh, pienācīga sociālās aizsardzības sistēma un adekvāta minimāla ienākuma ir eh, tāds kā atspēršanās punkts cilvēkiem, kas ir bez darba. Tāds būtu mans pirmais logums. Otrakārt, pašreizējās struktūrālās reformas, vismaz eh, tādā veidā, kādā tās tiek izstrādātas šobrīd, domā vairāk par lielāku konkurenci, un tas ir eh, veicina spiedienu uz darbu, uz darba samaksu, tāpēc arī vien vairāk cilvēku nonāk nabadzībā un ir spiesti strādāt vairākos darbos, jo viņi citādi neizdodas uh, saņemt pienācīgus ieņēmumus. Tālāk, struktūrālajās struktūrālās reformas ir jādomā par pensiju reformām, kas tiek īstenotas dalībvalstīs un kāda būs ilgtermiņa ietekme šīm reformām uz cilvēkiem un jo īpaši uz sievietēm. Ja mēs salīdzinām vienu pensiju sistēmu ar uh, citu, un te jau atkal jāsaka, es ar prieku dzirdēju vairāk kārt to, ka jā, mums ir nepieciešama ietekmes novērtējuma par to, kā pašreizējās makroekonomiskās politikas ietekmē sociālo politiku un kā tas ietekmē cilvēkus, kas dzīvo nabadzībā vai uz eh, nabadzības sliekšņa ir absolūti nepieciešams sagatavot uh, gadskārtais ziņojumu, kurā mēs uh, uzraugam to, kā tiek īstenotas valstīm specifiskas rekomendācijas, lai mēs saprastu, kas gal galā notiek un kā šīm, kāda loma ir šīm rekomendācijām, kā tās tiek īstenotas, vai tās vispār ir pienācīgi īstenotas. Par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību. Tā ir bijusi vilšanās pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām. Jo tam ir jābūt procesam, nevis tikai viens vai divu dienu pasākumam. Tam ir jābūt procesam, kas ļauj uzraudzīt to, kā tiek sasniegti nabadzības apkarošanas mērķi, bet tas tā nenotiek. Tāpēc mēs uh, gaidām priekšlikums no Eiropas komisijas par to, kā organizēt šo dialogu. Jo īpaši ir nepieciešams dialogs ar cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā. No Jā, viņi ierodas uz šo pasākumu vienreiz gadā, bet konsultācija process, kas attiecīgi noved līdz konvencijai, kas tiek pieņemta gada beigās, ir pilns ar dažādiem trūkumiem. Tas noteikti jāpārskata un jāreformē, lai pilsoniskā sabiedrība varētu iesaistīties dialogā ar institūcijām, jo īpaši pilsoniskajai sabiedrībai ir jāsniedz informācija par to, kā šī politika tiek īstenot nacionāla līmenī. Tālāk par rezultātu tabatām, tabulām. Jā, mēs esam vienmēr bijuši par tām, lai varētu um, koriģēt pasākums. Un es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, bet viens interesants jautājums, ko mēs varētu darīt ar finansējumu. Jā, Eh, platforma ir piedāvājusi eh, sakopot šo finansējumu, kas tiek saņemts no Eiropas sociālā fonda EIDF um, eh, horizontu programmas, lai atbalstītu sociālās programmas un piešķirt līdzekļus sociālai uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas palīdz īstenot šīs sociālās politikas. Vēlos atgādināt, jauniešu garantija 3 eh, miljārdi ir pieejama. Mēs ļoti maz zinām par to, kā tas tiek izmantots dalībvalstīs, un nav neviens eh, valstīm specifisks rekomendācijas par to, kā šī garantija tiek īstenot 2015. gadā. Paldies! Paldies! Došu vārdu kapelo kungam. Grazie, signor Presidente. I temi che sono stati proposti al... Paldies, eh, priekšstādātāji. Šeit izskanēja dažādi interesanti komentāri. Parunāšu par nodarbinātību. Es nezinu, kāda ir realitāte citās Eiropas valstīs, bet es zinu realitāti savā valstī, Itālijā. Un Manuprāt, mums šobrīd ir ļoti laba iespēja. Man liekas, ka mēs vēlamies uh, stabilāku pozīciju darba tirgu, vismaz to sagaida jaunie cilvēki. Un, un uh, nu, tieši tāpēc uh, jauniešu vidū šobrīd ir tik liela neapmierinātība. Un, kas attiec uz taupības politiku, protams, arī par to tika uzdoti jautājumi. Un es esmu konstatējusi, ka mums uh, nākas saskarties ar milzīgām problēmām skolās, ar augstu, ar lielu slodzi. Un tas ir novedis pie tā, ka uh, būtībā izaugsmē iestājās tādas bremzēšanas. Uh, pazīmes, bet man, es esmu pārliecināts, ka izglītība ir tā polāra zvaigzne, pēc kuras mums būtu jāvadās. Un kas attiecās uz reālo bilanci, tu pieminēji budžeta komiteju, tad, manuprāt, tas ļoti skaidri pierāda, ka nepietiek tikai ar to, ka galvenajās nozarēs tiek iepludināta nauda ir jāraugās, kā tas tiek izdarīts, ir nepieciešams izglītot cilvēkus. Es te runāju par uh, garīgu alfabetizāciju, lai šīm investīcijām pēc tam būtu pievienotā vērtība, taustāms labums, un kas attiecas uz līdzekļu izmantošanu mūsu valstīs. Jā, teicu, ka pastāv milzīgas, milzīgas problēmas ar piekļuvi šiem līdzekļiem, un tāpēc uh, Arī runājot par struktūrālajām reformām, domāju, ka ir nepieciešama vienkāršošana, lai šo līdzekļu izmantošana, līdze, Eiropas fondu līdzekļu izmantošana būtu vienkāršāka. Tad runājot par manas piedāvātajām tehnikām, ir ļoti plašs izmantojums uh, šādām tehnikām menedžmentā. Es te varu minēt eh, Cambridge, Oksfordu, arī amerikāņu un eh, kanādiešu universitātes, kuras savos eh, mācību plānos iekļauj problēmu risināšanas tehnikas tam līdzīgi. Ir publiski izskanējis, ka uh, šādas tehnikas eh, ļoti bieži izmanto ietekmīgi cilvēki, piemēram, Jaunzēlandes aizsardzības ministrs, eh, daudz citu personību, doktors Benjamins Sanders, Bostonas eh, filharmoniskā orķestra diriģents. Tātad tie ir eh, ļoti atšķirīgi cilvēki, kas eh, šādas tehnikas izmanto un, un neatkarīgi no darbības jomas, tur ir iespējams gaidīt labus rezultātus. Thank you. And uh, next is. Paldies. Tālāk vārds Andersens kundzei. Jā, man čak. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es Mēģināšu nedaudz sagrupēt eh, šos jautājumus pirmām kārtām par nodarbinātību. Nu, es, protams, eh, balstos uz Dānijas apstākļiem. Dānija ir ieviesusi tā sauco elast drošības modulu. Mūsu darba tirgus ir dinamisks un cilvēki nebaidās uh, meklēt jaunu darbu vietu. Mums ir 800 tūkstoši brīvu darba vietu, kas parādās katru gadu, un tas ir ārkārtīgi daudz zemē ar pieciem miljoniem iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka darba tirgu ir svārstības, un uh, daudzi dāņi uzsāka ikdienu jaunu darbu. Parādās jaunas iespējas, Un jāteic, ka trešā daļa darba vietu nonāk pie bezdarbniekiem, bet ir nepieciešams, lai tiktu reformēti darba tirgi, lai tie būtu atvērti, dinamiski, lai cilvēki nebaidītos uh, atstāt vienu darbu, meklēt uh, jaunu, labāku darbu ar lielāku atbildību, lielāku atalgojumu, lielākām nākotnes uh, perspektīvām un šķiet, ka liberāļu grupas pārstāve teica, ka Eiropā ir arī daudzi pārmērīgi labi kvalificēti darbinieki, kas varbūt ir piekrituši kādam vienam darbam pēc universitātes beigšanas un, un tad uh, te šis, eh, šī kritērija, salīdzinošo kritēriju, ir benchmarking, eh, šo salīdzinošo kritēriju izmantošana varētu palīdzēt. Un šķiet, ka Eiropas 2020. Eh, gada stratēģijā ir teikts, ka 40% jauniešu ir jāiegūst augstākā izglītība. Manuprāt, uz to liekam pārāk lielu akcentu. Un, uh, augstskolas izglītībai ir uh, arī augstāks prestižs nekā arodu izglītībai, bet no šādas situācijas vajadzētu izvairīties, tāpēc ir svarīgi, lai sadarbotos izglītības iestādes, sociālai partneri, uzņēmēji, iestādes, valdība. Visiem ir cieši jāsadarbojas un jādomā raugoties nākotnē, domājot par to, kādas būs uh, nākotnes darba tirgus vajadzības. Un te, manuprāt, ir vēl daudz darāmā. Mēs gan redzam zināmas centienus šajā jomā. Tālāk par šo mehānismu, kurš būtu nepieciešams, lai liktu dalību valstīm īstenot reformas. Uh, un uh, ar nopietnību izturēties pret valstīm specifiskajām rekomendācijām. Es domāju, ka to varētu sasaistīt ar ES budžeta līdzekļu izmantošanu. To vajadzētu darīt konstruktīvi, izmantojot uh, burkāna un pātagas um, taktiku. Ja dalībvalstis uh, neefektīvi īsteno uh, valstīm specifiskās rekomendācijas, eh, tas eh, varētu radīt finansiālas sekas, un mēs varētu sasaistīt ES eh, līdzekļu piešķiršanu ar to, ka dalībvalstis tiešām veic reformas. Un, piemēram, profesionālā izglītība visi citi, visas citas um, izglītības uh, jomas tur dalība valstis vēl visu nav paveikušas, tur būtu jāpacenšas. Labi, un tagad mēs dosim vārdu vēl trim runātājiem. Sandērs kundzei, lūdzu vārds jums. Paldies priekšsādētājiem. Es piekrītu tām bažām, kas skanēja par sociālo situāciju dažādās Eiropas Savienības valstīs. Tā ir situācija, kuru mēs, kuras aprakstu mēs uh, šodien dzirdējām, un uh, Francijā, manā valstī, pagājušā nedēļā nāca klājā ziņojums, uh, kurā bija satraucoša informācija par um, nabadzību bērnu vidū un nestabilu situāciju. Uh, un es esmu visai cieši pārliecināta, ka situācija, kā to daži norādīja, var tikt risināta, veidojot jaunas darba vietas. Un, un eh, to mēs varam darīt, eh, nodrošinot piekļuvi darbam. Tas, protams, palīdz cīnīties pret nabadzību un nestabilu, nestabilu situāciju bet uh, ļoti bieži tas ir arī tāds uh, cieņas jautājums. Tas nozīmē arī piekļuvi veselības uh, pakalpojumu izmantošanai tā tālāk un tā, tā projām. Piekļuve darba tirgum, protams, ļauj atrisināt dažas problēmas, kas mūs šodien nodarbina, un tas ļauj arī palīdzēt, tas palīdz arī mm, sasniegt tos mērķus, kas ir aprakstīti stratēģijā Eiropa 2020. Tāpēc uh, mēs redzam, ka šodien eh, ir nestabila situācija Eiropas Savienībā, ir vairākas eh, dalība valstis, kurās ir ļoti augsts bezdarba līmenis, savukārt citās pietrūkst darbinieku. Un te būtu iespējams eh, domāt par dažādiem risinājumiem. Es nedomāju, ka ir kāds viens vienīgs risinājums. Varbūt es varētu piedāvāt dažus eh, risinājumus un uzklausīt, ko jūs par to domājat, bet es zinu, ka daudzi no šiem risinājumiem jau ir īstenoti. Es uzskatu, ka ir nepieciešama, nepieciešams daļai nacionāls, daļai Eiropas risinājums, un te es atgriežos pie jautājuma par Eiropas semestri. Uh, Mm, kā jau to iepriekš eh, ir eh, teicis eh, mūsu komisārs un komisija vispārībā, ir nepieciešams labāk ņemt vērā sociālos kritērijus. Tas mums sniedz pārskats par to, kas dažādās dalību valstīs notiek, bet jādomā par to, vai šiem indikātoriem patiešām būtu jābūt juridiski saistošiem, zinot, ka daudzi no šiem sociālajiem jautājumiem nav Eiropas Savienības kompetencē. Un ir jau arī makroekonomiskie rādītāji, kas ir saistoši un uh, kuras dalībvalstis nespēja ievērot. Tāpēc, uh, jā, vai tiem būtu jābūt saistošiem vai nē, vai kā. Tālāk par nepieciešamību dalībvalstīm ievērot uh, valstīm specifiskās rekomendācijas. Tam es varu piekrist vēl pāris vārdu par nepieciešamību padarīt eh, liberālāku darbu tirgu. Tur Eiropas Savienība varētu nodrošināt, eh, zinām, ietekmi dalību valstīm, liekot eh, liberalizēt tirgus. Un visbeidzot, priekšstādātāji, ir jādomā par vietējiem risinājumiem tajās dalību valstīs, lai valstīs, lai veicinātu mobilitāti un nedrīkstētu aizmirst arī pasākumus, kurus tur ir iespējams īstenot pierobežu zonās, jo uzskat, ka tur pastāv ievērams potenciāls. Paldies, Martēna kungs. Nē, Martēna kungs, vārds jums. Jā, jā, es arī esmu Martēns, bet Eduārs. Vispirms, paldies priekšsādātāji un uh, paldies par to, ka apsveicāt man dzimšanas dienā, bet eh, es eh, no dažiem dzirdēju eh, zināmas klišejas. Es vienkārši zinu, ka ir atsevišķas valstis, kas uh, ir veikušas zināmus uh, pielāgošanās pasākums krīzē, kurai mēs tikko esam gājuši cauri, ir nodrošinājusies liberalizāciju. Un uh, te es gribētu aicināt uz uh, piesardzību, domājot par to, kas tas uh, varētu darboties un, un kas nē, tāpēc, ka ir šie sociālai amortizatori. Uh, Bet eh, jautājums, kuru es eh, uzdodu mm, šodien, ir, eh, kas tad var nodrošināt kvalitāti? Vai mēs te runājam par kvalitatīvu algu, jo nav jau nekādas tiešas saiknes starp izkļūšanu no nabadzības un darba vietu. Mēs visi zinām, ka ir cilvēki, kuri strādā, bet vienalga ir nabadzīgi. Tā tad nav tiešas saiknes starp to. Man patīk šī doma, ka to var sasaistīt ar Eiropas semestri, bet uh, nu, ko gan mēs. Uh, bet kā lai viņi uzaudzina savus bērnus šo cilvēku? Algas ir zemas un uh, viņi strādā nepilnu darba laiku šie, šī netipiskā nodarbinātība. Un, mm, Mēs eh, zinām, ka Francijā ir izaugsme bez eh, jaunu darba vietu veidošanas, un eh, Eiropai hroniski vispār trūkst investīciju. Un tāpēc vienīgie Eiropas līmeņa saistošie kriteriji ir deficīts un parāda līmenis, tas tiešām ir svarīgi Bet eh, jāteic, ka šī Eiropas Savienības politika mūs padara nabadzīgākus. Ir jādomā arī par eh, darba spēka izmaksām, piemēram, paraudzieties uz Spāniju. Spānija nevar palielināt uh, Uh, nodarbinātību, jo darba spēka izmaksas ir uh, pieaugušas, ir, tad tās būtu jāmazina. Tātad ļoti piesardzīgi šajā ziņā. Un, un to es saku atbildot uh, Debo kundzei un vēl vienai runātājai, kas izteicās. Jūs pieminējāt horizontālo sociālo klauzulu un uh, nabadzības apkarošanas pakta plašāka izvirzīšana Eiropas politikas centrā. Tas ir tāds ļoti uh, piesaukts uh, pakts, bet um, tas varētu būt efektīvāks. Paldies tālāk uh, Māna kungam pēdējais jautājums. Paldies priekšsādātājiem. Es gribēju vairāk uh, koncentrēties uz to, ko teicāt jūs. Jūs ļoti precīzi norādījāt uh, uh to, kāpēc uh, reizē reiz ir, ir nepieciešams taupīt, efektīvi izmantot uh, līdzekļus. Jo mēs to redzējām, ka tad šo naudu ir iespējams izmantot uh, tad, kad to ir visvairāk nepieciešams, pat krīzes apstākļos. Mēs uh, visi zinām, ka tagad notiekošās vēlēšanas ir vai nu ļoti nacionālistiskas vai virzās kreisajā virzienā, kur visi kritizē taupības politiku, bet es uzskatu, ka tas ir bezatbild, bezatbildīgi. Politiķiem, politiķi pilsoņiem apsola nesakām daudz un domā, ka tas pirms vēlēšanām tā ir iespējams, bet tas nav nekā tam vispār nav nekā kopīga ar atbildību. Ir nepieciešams veikt argumentatīvu darbu, lai cilvēki saprastu, ka mums uh, ir kādu laiku jāpietaupa nauda, lai mēs to vēlāk varētu mērķiecīgi ieguldīt. Ir jāpiekrīt tiem runātājiem, kas teica, ka ir nepieciešams saprātīgas investīcijas, bet nevar, nevarētu teikt, ka ir vai nu taupība vai investīcijas. Nē, nē, tas uh, var pastāvēt paralēli, un tā ir arī pamatdoma Eiropas 2020. Uh, gada stratēģijā. Junkera kungs pamatot norādīja, ka ir nepieciešams Eiropas investīciju plāns, lai tur, kur šīs investīcijas ir nepieciešamas, tās arī varētu tikt veiktas, bet uh, nevis lai šī nauda vienkārši tiktu maisiem kaut kur izbērta. Ir taču daudz dažādu startautisku institūciju, kas piedāvā līdzīgu skatījumu. Un vēl viens jautājums. Kas tad Vācijā nef nefunkcionē? Jā, darba ņēmēju integrācija darba tirgu pēc 50 gadu vecuma. Mums uh, ir. Redz, mēs redzam, ka viņiem ir plašas zināšanas, viņi var uzņemties atbildību, bet uh, ir jābūt arī pārliecībai, ka viņi šajās eh, darba vietās varēs ilgi strādāt, nevis eh, slimības dēļ vienkārši pēc laiciņa aiziet. Kāpēc mēs nevaram izdarīt tā, ka atbildīgie saka, ka mēs eh, dodam darbu arī uh, vecākiem cilvēkiem, jo uz viņiem ir iespējams eh, paļauties, viņi var veiksmīgi strādāt, bet eh, jāteic, ka šajā ziņā mūsu valstī nav labu panākumu. Kāpēc mēs te nevaram pārzīties priekšu? Paldies, izskanēja viens uh, eh, tieši jautājums uh, Debojas kundzei, un pārējie tad var izlemt paši, vai jūs vēlaties vēl reaģēt uz šiem jautājumiem. Debojas. Merci. Oui, donc à propos... Paldies par horizontālo sociālo klauzulu, kas ierakstīta līgumā. Galvenais instruments, lai to īstenot, ir um, izvērtēt to ietekmi, kāda ir reglamentācijā attiecī, regulē attiecībā uz nabadzību. Bieži vien esmu dzirdējis, ka tas nedarbojas pietiekami veiksmīgi. Varu atbildēt tikai um, atsaucoties uz to, kas notiek Beļģijā. Arī Beļģijā mēs esam izvērtējuši to, kā likumdošana to visu ietekmē, un arī mūsu dienestā šobrīd tiek īstenot izvērtēšana, nākas konstatēt federālā līmenī, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi sarežģīts un tas ir nepārtraukti jādinamizē. Katru reizi, kad šie pasākumi tiek uh, īstenot, mēs pieprasām eksante ierēdnim aizpildīt anketu attiecībā uz um, nabadzību, bet runa ir par cilvēkiem, kas ir specializējušies noteiktā jomā, viņi nevar atbildēt uz šiem jautājumiem, jo viņu rīcībā nav visi nepieciešamie instrumenti. Tātad galvenais, par ko mēs šobrīd eh, diskutējam, ir apmācība, jo ietekmes eh, izvērtējums ir jāpavada attiecīgi ar apmācību ierēģiem, kuriem ir jāaizpild šīs anketas. Viņiem ir jābūt iespēja uzdot jautājumus vai iesaistīties debatēs, jo te jau ir runa par ko vairāk kā tikai anketas aizpildīšana. Mums ir jāorganizē debatas, um, proti, um, kas attiec uz Beļģiju. Ietekmes uh, novērtējumi šie testi ir pieejami internetā, uh, attiecīgi mēs redzam, kas ir sagatavojis šos uh, izvērtējums, bet nekad tie nav negatīvi. Tātad tie ir vai nu neitrāli vai pozitīvi. Tātad uh, E, ir jārod veids, kā šie ierēģi var kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt šos testus, un es domāju, ka ir jāparedz arī laiks, lai varētu uh, iesaistīt tos, kas darbos uz vietas. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet es domāju, varbūt, ka mums vajadzētu koncentrēties uz dažiem pasākumiem, īstenot to pēc iespējas labāk, tā vietā, lai sagatavotu anketas, kurām nav nekādas jēgas. Nu, es nezinu, kā tas notiek Eiropas līmenī. Varbūt uh, te ir viela pārdomām. Paldies, Vaiskungs. Jā, tika uzdot vairāk jautājumu par to, kā negatīvus aspektus, eh, zemes algas, eh, sliktas darba vietas varētu samazināt. Bet eh, viens aspekts varbūt, kas ir mazāk zināms, proti mums ir jānodrošina tas, lai cilvēki varētu palikt darba tirgu, un to var nodrošināt ar turpmāku izglītību. Uh, Eh, jādomā par to, eh, kur mums dara, eh, teiksim, digitalizācija. Mums ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas iespējas darba ņēmējiem dažās dalībvalstīs. Runa ir par to, ka tiek iesaistīti darba devēji un arotbiedrības, jo eh, viņi gal galā vislabāk zina, par ko tad klients ir gatavs maksāt. Tālāk, kas attiecas uz taupību, tad eh, mēs runājām par to, ka ne jau taupība ir eh, mērķis, bet mums ir uh, jārīkojas atbildīgi ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs ar šiem līdzekļiem saņā, sasniegtu mērķus, nodrošinātu labākas struktūras, un tas nozīmē, ka mums vienmēr ir jāsalīdzina un jāsaprot, kāds būtu labākais risinājums. Man nedaudz šokē tas, ka e, jauniešu garantijā e, šie te minimālie standarti ir noteikti, bet daudzi tos nemaz nav ņēmuši vērā. Nemaz nerunājot par to, ka e, nacionāla līmenī kaut kas tiktu darīts. Un es domāju, ka tas varbūt ir jautājums, ko es vēlos uzdot kolēģiem, kas strādā tieši pie operatīvās īstenošanas un e, kuriem ir jānodrošina šāds te minimālais rezultāts attiecībā uz pilsoņiem, jo pretējā gadījumā pilsoņi nepieņems šos pasākumus. Un ir pilnīgi skaidrs, ka š, mums ir nepieciešama fleksibilitāte darba tirgu. Mums ir jādomā arī par gados vecākiem cilvēkiem. Un es abrīnoju tās valsts, kurām ir izdevies panākt šo fleksibilitāti. Bet uh, Vācijā Jāsaka, ka mēs esam atpalikuši salīdzinot ar citām dalībvalstīm. Mums noteikti apzināti ir jāstrādā pie šī jautājuma un jādomā par fleksiblāku izstāšanos no darba tirgus. Proti, uh, lai mēs arvien ilgāk varētu palikt darba tirgu, jo tas, kurš paliek bez darba 59 gadu vecumā, protams, viņam ir ļoti neliels iespējas atgriezties darba tirgu. Liels paldies par uh, jūsu pienesumu. Mēs uzklausījām. Uh, jo šajā komitejā, kas ir atbildīgi par notarbinātību un sociālajiem jautājumiem, un tas nozīmē, ka mēs tik tiešām padziļināti raugāmies uz šiem jautājumiem, tie mums ir svarīgi. Un Te ir arī cilvēki no komisijas, kas ir ieklausījušies jūs teiktajā. Es domāju, ka jūsu komentāri ir ļoti noderīgi. Es esmu pierakstījusi 18 punktus. Jāsaka, ka tas nav nekas pilnīgi jauns. Mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem politiskā kontekstā, bet es domāju, ka tas uzsver to, eh, kas ir svarīgi mums. Un vienmēr jau ir kas jauns ko mēs varam uzzināt, ja mēs uh, izmantojam iespējas, ko mums dod šādas uzklausīšanas, kā šās dienas uzklausīšana. Liels paldies! Mēs esam apņēmības pilni panākt kaut ko ar šo programmu Eiropa 2020. Mēs nevaram uh, akceptēt to, ka ir tik daudz cilvēku bez darba, jo īpaši gados jaunu cilvēku. Un tik liels skaits cilvēku, kas ir nabadzīgi, tātad Eiropas Savienībā, kas ir viena no bagātākajām, bagātākajiem pasaules reģioniem. Jūs mums devāt jaunas argumentus un mēs to noteikti izmantosim savā turpmākajā darbā ar komisiju. Paldies, ka ieradāties šodien šeit, un tagad izskatīsim nākamo punktu mūsu šās dienas darba kārtībā. Okay, friends, uh, now we'll proceed. Labi, draugi, turpināsim. Nākamo punktu darba kārtībā, ceturtais punkts. Eiropas um, progresa um, izvērtēšana attiecībā uz mikrofinansējumu instrumentu Mums jau ir bijusi viedokļu apmaiņa ar iesaistītajām pusēm 7. maijā, un tagad došu vārdu mūsu referentam Šulcis kungam. Vārds jums lūdzu. Ja, sehr, geehrte, äh, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir reden jetzt. Jā, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, es tiešām vēlētos jums pastāstīt par mikrofinansēšanas uh, uh, instrumentu. No 2014. gada decembra šis jautājums mums visur ir aktuāls, tieši mēs toreiz pieņēmām lēmumu par šo mikrofinansētā progresa augtais uh, finansējumu pieņemšanu. Un mēs redzam, tagad ir pienācis laiks izvērtēt, cik tas bija bijis efektīvs un ko tas ir tiešām devis un kādā veidā bezdarbniekus un cilvēkus, kuri ir varbūt nelabvēlīgās pozīcijās, nodrošināt viņam pieeju mikrofinansējumam. Vienlaiks ņemot vērā gan arī to, ka Eiropas investīcija fonds arī bija iesaistīts, bet viņam bija jākonstatē, kur šie vājā punkti. Un es tieši jautājumā par šo mikrofinansēšanas instrumentu progresu tagad izteikšos precīzāk. Ja jūs iekšmēs arī atcerēsties iepriekšējā sasaukuma periodā, jau 2010. gadā tika uzticēts šis uzdevums uzsākt, tad tas bija nodrošināts arī pamatfinansēju 205 miljonu apjāmā un tas tika pakļauts Eiropas investīciju fondam, kas arī to virzīja. Un viņi līdz tam, tad, lai uzsāk jaunu programmu finansēšanu, tas tieši arī saucās progress. Un 2013. gada decembrī tika pieņemts lēmums par jauno uh, programmu uh, sociālām inovācijām, un tas nozīmē iepriekšējā progresa turpināšanu. Un tāpat ir plānots, ka tas arī darbosies pēc 16. gadam bet tas vēl skaidri nav pieņemts šāds lēmums. Un mēs redzam, ka tam ir zināms rezultāts. Progress programma ir nodrošinājusi, ka nodarbinātības mērķi, iekļaujoties Eiropas 2020 stratēģijā, tieši tas, par ko nu pat runājām, tiek veicināta. Mēs redzam, ka tiešām visvairāk darbvietu tieši rodas mazās un vidējos uzņēmumos, un tieši tiem šis progress, šis instruments ir bijis visefektīvākais. Viņš spēja nodrošināt gan darba vietu radīšanu, gan arī līdzina darba vietu saglabāšanu un tas reizē kāpina un veicina konkurētspēju. Progress ir veids, kā Eiropas nodokļu maksātāji tiešām nodrošina efektīvus rezultātus. Bezdarbnieki var nodibināt pašu savu uzņēmumu, par ko sākotnēji samaksā nodokļu maksātājs, bet tas jebkurā gadījumā ir iegums sabiedrībai, nevis visu laiku maksāt bezdarbnieku pabalstus. Turklāt tas kļūst arī par tādu sociālu politikas instrumentu un reizē ekonomikas instrumentu. Šīs finanšu atbalsts, ko nodrošina progress iepriekšējiem kredītņēmējiem, nodrošina, ka mm, personas, protams, tiek nu, iepriekš atalgotas, lai gan tur ir milzīgs izgāšanās risks. Tāds izgāšanās risks tomēr ir daudz zemāks nekā um, līdzinējiem tradicionālajiem kredītiem, kam tas ir noteikts 5%. Mēs redzam 22 līdz 28 dalībvalstīs šobrīd jau pieejams. Uh, Tas, ka nu ne visās dalībvalstīs tas visu laiku tiek piedāvāts, ir atkarīgs no valsts ekonomikas situācijas, tirgus pieprasījuma un arī, protams, likumiem. Un mēs redzam, ka te, protams, um, dalībvalstu interesē šī šo tam vīdzināt. Un daži fakti. 13252 mikrokredīti kopējā apjomā 124,6 miljoni E, tika piešķirti. Tas gan ir mazāk skaits nekā visākotnē plānots - 142,4 miljoni eiro. Par konkrētajām mērķgrupām. Šādi ir fakti. Katrs otrais, kurš saņem šādu mikrofinansējumu, līdz šim ir saņēmis atteikumu bankā. 63% dzīvo, tiek saņem uh, dzīvojuši līdz šim zem nabadzības sliekšņa. 17% no tiem ir uh, arī uzskatām, bet vispār personas bez ienākumiem. Tas ir gandrīz dubultā nekā visais Eiropas rādītājs. Par sievietēm. Tieši 37% ir bijušas sievietes, kas saņem šo mikrofinansējumu. Mēs kā nesam sasnieguši uz 40% uzstādīto mērķu, bet esam tuvu tam. Daži varbūt negatīvi aspekti. Nesam spējuši sasniegt visas sabiedrības grupas. Bieži vien tas, ka personas uh, nevēlas, ka viņus ieliek kategorijā kāda minoritāte, piemēram, nemaz nepieprasa šādu mikrofinansējumu kredītu. Papildus ir atsevišķi indikatori, kas nav bijuši pietiekami precīzi, un, piemēram, arī attiecīgi nepieciešamais ziņošanas pienākums par personu uh, izcelsmi un viņu sāta stāvokli bieži vien viņiem ir nepatīkams. Tādēļ mēs nākam klāt zinām priekšlikumiem komisijai. Uh, Atsevišķi, piemēram, sociālās grupas, atsevišķi, piemēram, cilvēki ar invaliditāti bieži vien saskaras ar lielākām grūtībām saņemt šo mikrofinansējumu. Tāpat arī noteiktais maksimālais liekas 205 tūkstoši eiro nedrīkst tik pārsniegts. Un tad mēs skatāmies, ko varētu uzlabot sociālo uzņēmumu. Uzskat, ka īstenībā būtu daudz svarīgāk, ja varētu saņemt arī šāds kredit līdz pat 500 tūkstošiem eiro. Tādēļ komisija jāpārbauda, vai šādi jaunie nosacījumi nevarētu kaut ko mēģināt tos pielāgot, lai arī spētu piedāvāt kredītus tieši to, ko sociālajie partneri visvairāk pieprasa. Papildus mūsu sociālo uzņēmumu īsti nesaņem atbalstu un varētu vēl papildus to izdarīt, ja noteiktu, ka jāizveido īpaši uzņēmums sociālai ekonomikai. Jo šobrīd tā trūkst. Un kas vēl trūkst šitā, šīs programmas īstenošanā? Nu, ir kļuvis tiešām tādu sagatavošanas kursu, sniedzot atbalstu gan uzņēmumu plānu, biznesa plānu izstrādē, piesaistot attiecīgi kvalificētus cilvēkus. Bet, diemžēl, programma neparedz konkrētu finansējumu lai gan tam kā ir daļa no mikrokredīta. Mikrokredīta piešķiršana jautājumā jau nav runa tikai par finansējuma atbalstu, bet arī par atbalstu, ko sniedz arī īstenot biznesa plānu. Vai, piemēram, grāmatvedību. Te katrā ziņā uzskata ir jāmeklē risinājums. Tālāk. Mums jāņem vērā šis novērošanas periods ko mēs eh, izvērtējam konkrētā, kurā mēs izvērtējam konkrētu uzņēmumu. Te būtu atkal jānodrošina, ka pieņemam labāki dati par uzņēmumu izdzīvošanas spējām. Un vēl par atsevišķo mikrokredītu finansēšanas definīciju Eiropas sanībā. Kā es saprotu, tā novecojusi un vajadzētu katrā ziņā to pārstrādāt. Saskaņā pašreizējo definīciju uzņēmumu kredīts kurā uzņēmumā, kurā ir mazāk desmit eh, darbinieku, tad tur nedrīkst būt maksimālais 2 miljonu gada apgrozījums, un kredītsumma nedrīkst būt 25 tūkstoši. Bet Rietuma Eiropā jāatzīst, tas ir nepietiekama summa, un te vajadzētu tiešām komisijai kopā arī ar Eiropas institūciju fondu šo jautājumu pārskatīt. Tālāk, jo mēs skatāmies uz arī tālāk, kas ir Eiropas strateģisku investīciju fondu un uh, Un tas īstenībā ir ļoti svarīgi, ko mēs iepriekš runājam, ka mūsu šis nodrošinājums un programma sasībā ar, arī ar Eiropas sociālā darba fondu pavērt jaunas iespējas. Un papildus, kur mēs nodrošinātu arī jaunu finansējumu progresu programmai. Apsveicami ir tas, ka arī šodien jau ir atsevišķas valdības un dalība valstis, kurās jau ir šobrīd nodrošinas iespējas arī papildus līdzekļus tieši piešķirt arī eh, progress darbībā. Un Eiropas investīciju fondā mēs redzam šobrīd arī profesionāls pārvaldnieks, kas šobrīd līdz ar to sniedz atbalstu un dalībvalstīm samazina administrīvos loku. Kopsavilkums. Mikrokredīta finansējums darbojas ne tikai tajās valstīs, kur tas tiek piešķirts, eh, tas ir domājot par attīstības valstīm, bet tas ir nozīmīgs instruments arī Eiropā. Tas ir nozīmīgs gan sociālpolitiskais instruments, kas tiešām palīdz cilvēkiem izrauties no atstumtības un nostāties savām kājām. Piemēram, daudz no jums atceras Oktāvio Pinto. Tas bija mikrokredīta saņēmējs, kurš ļoti veiksmīgi uh, uzņēma savu uzņēmēju darbību, uzspēj to pilnībā atmaksāt un ir pat attīstījis savu uzņēmumu. Mazo vidēju uzņēmumu atbalstam un inovatīvām idejām ir pieejami arī daudz citi instrumenti. Tam nav nepieciešams mikrokredītu finansējums. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs mikrokredītus izsniegt tiešām ļoti tiešā saiknē ar profesionālu sagatavošanu. Ir jābūt šādiem saistītiem kursiem lai šādi uzņēmumi pārvarētu arī pirmās grūtības. Un es priecājos, ka mums kopā ir iespēja vēl šo programmu vēl attīstīt un uzlabot. Tādēļ ļoti svarīgi ne tikai sadarbība ar ēnu referentiem, bet arī ar visiem deputātiem un būšu pateicīgs par jūsu ierosinājumiem. Paldies! Thank you, Mr. Schulze. I give the floor to the S&D. Paldies, tālāk uzstāsīsim S&D grupas vārdā ēnu referenti Gabi Lopes kungu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Mēs uh, piekrītam, uzskatu, ka referents te ir sniedz ļoti tādu visaptarošu, izsmeļošu priekšlikumu, kurā atspoguļo līdšanos panākums un iespējamos uzlabojums nākotnē. Un mēs arī no savas politiskās grupas iesniegsim atsevišķus uh, grozījumus, kā vēl to varētu uzlabot, bet, kā raziņā jau šodien, esam ļoti iepriecināti ar sagatavoto ziņojumu. Mēs vēlamies, lai mēs strādājam tiešām trīs galvenos virzienos. Lai radītu darba vietas, noteikti tiesisko iespēju arī apzinoties banku ierobežojumus un ekonomiskais mērķis, trešais virziens - pieeja kredītam. Un nu, vienkārši ir tā, ka daudz cilvēku vienkārši nesaņem banku piešķir tos kredītus, un viņam to nes, tā nespēj. Un tādēļ mikrokredītu piešķiršana arī šajā uh, iekļaujot to atsevišķi arī Eiropas starptautisku investīciju fonda sadaļā. Mēs uzskatām, ka tas būtu nozīmīgs ieguldījums, ieguvums, kas arī kāpinātu šīs pašas programmas sociālo atbildību un ietekmi. Jā, protams, arī dzirdēt šo skaitļu un precīzi par skaitļiem un procentuālo īpatsvaru un tā, bet mēs redzam, ka viss vēl nav sasniegts ir iespējas arī kā sociālās ekonomikas uzņēmumi, atsevišķās institīvas, nu, vēl tik to vēl paplašināts un attīstīts. Mūsu galvenais jautājums par šādu konsultēšanu sadarbības ceļā. Jo šobrīd jāatzīst, ka ne visu uh, var paši šādi mikro kredīta saņēmēji tik galā. Tur ir zināmas atšķirības arī, protams, ar tradicionālo banku pieeju. Bet par to visu precīzi jau atrunājas arī referents savā ziņojumā. Nu, mēs turpināsim darbu pie šī visa. Paldies! Jā, paldies! Ulrika Trubēsīs, kas pārstāvis EKR, lūdzu. Bez mikrofona. now? I'm sorry, wasn't wrong. <laughs> Pardon. Um, sehr geehrter Berichterstatter. Vēlreiz, godātais referentkungs, vēlos pateikties jums par jūsu sagatavoto ziņojumu un jūsu ieguldīto darbu. Uzskatu, ka ziņojums ir ļoti izsmeļošs un visaptverošs. Jūs jau pats aktualizējat vairākus jautājumus un norādījāt arī uz precīzām problēmām. Ir taču atsevišķas lietas, kuras vēl varētu papildus uzsvērt. Par banku lomu. Ja mēs runājam par valstī, ja publisko sektoru atbalstu kredītiem, nu kādēļ tas vispār nepieciešams, tādēļ, ka tirgus to nepiedāvā un tā tāda, tas ir iztrūkstošais posms. Ja mēs skatāmies Dienvidu Eiropu un Dienvidu Austrumu Eiropā, pietrūks pašu kapitāla, lai nodrošinātu banku kredītus. Un jau pusotru gadu teiksim, ka vispār šī banka sektors ir nu, pilnīgi nespējīgs, un tad būtu aktīvi jāiestrādā. Nu, pirmkārt, jau mums ir jāatzīst, ka problēmas pastāv. Līdz šim tā problēma nav atzīta. Ir ieviesti visi iespējamie transferu mehānismi, lai tikai cīnītos simptomiem, nevis ar problēmas sakni. Par kredītu piešķiršanu mēs redzam, ka šobrīd tikai 17% no kredītņēmējiem ņēmējiem iepriekš ir atteikuši, ir saņemuši atteikumu no bankas. Vispār pat nav domājuši pieteikties daudz līdz to. Viņi kā iedomājas, ka viņa banka atteiks un nemaz neuztrošinās aiziet. Vai tas ir pieļaujami? Mēs nedomājam, ka būtu pieņemams, ka mikrofinansējumu saņemtu visi tie, kuri pat būtu varējuši arī saņemt banku finansējumu, bet nemaz nav pats centušies pieprasīt banku finansējumu. Uzreiz tikai ir auss pie šādu valstu programmas izmantošanu. Es nedomāju, ka valsts programmai vajadzētu tieši subsidēt privātos uzņēmumus. Es būtu par Holandies sistēmas ieviešanu. Arī ar zināmu adapciju. Te mēs nodrošinātu tikai tad, kā šādu valsts atbalstu programmu piešķiršanu tikai tad, ja jau saņems atteikums bankā. Tālāk par monitoringu, par ko arī runā referents diezgan izsmejošu. Es tiešām uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām sniegtu atbalstu visiem tiem, kas piedalās arī šajā programmā un arī nodrošinātu tādu atbalstu konsultīvo procedūru. Bet vienlaikus ir jābūt pārliecībai un drošībai, ka šīs izmaksas tiek tieši finansētas no pašas programmas. Lai mēs nodrošinātu tādu saimniecisku kontroli. Un papildus jānosaka, tad ir šīs izmaksas Treškārt, es arī aicinātu tādu empirisku kontroli. Ir ļoti skaidrs, ir nepieciešams, lai šo progresu programmu tiešām precīziem datiem varētu apkopot par visas Eiropas situāciju. Ja runām par izvē, veiksmes stāstiem, tad jāskatās precīzi, kāds veidojas reģionos, kāds veidojas pa minoritātēm un pa dzimumiem. Ja mēs nosakām konkrētu kvotu tad tas ir jābalstā uz nu, līdzinā pieredze. Tas īstenībā diezgan maz ticam, ka tas nodrošinātu uh, efektīvu atdevi. Jā, tā, bet varētu īstenībā teikt, ka sievietes īstenībā parasti labāk atmaksā kredītus, līdz to viņas ir kā pat ir izdevīgākas jau nevis mikrofinansēšanā, bet banku kredītu programmām. Un nākotnē tiešām ir jāskatās tā, kā būtu tālāk iesecinām. Es uzskatu, ka šajā gadījumā uh, Mēs esam pieņēmuši pieņēmus lēmumus, un es arī tur, turpmāk arī sadarboties tāpat veiksmīgi. Paldies! Paldies! Glabajovas kundze vārds, kur pastāv Aldi grupu. Jā, paldies! Pāris komentāru. Aldi augsts novērtēja referenti ieguldīto darbu. Paldies viņam par to! Alda refer ēnu referente Renāta Vēberskundze arī atzinīgi izsakās par šo sagatavoto ziņojumu un uzskat, ka mēs varēsim nodrošināt labu sadarbību. Gan arī par mikrofinansēšanas progresu programmu, gan arī par strateģisku investīciju fondu piesaisti. Jautājums ir, kā tad varētu tālāk attīstīt šī ziņojuma saizdarītos secinājumus. Un es pat personīgi arī vēlos norādīt budžeta kontrolas komitejā Mēs sagatavojam arī e, izskatīsim Eiropas revīzijas palāca sagatavot ziņojumu par mikrofinansējumu. Es domāju, tas būtu ļoti liederīgi to izmantot. Tas būs ļoti precīzs pārskats, kādā veidā mikrofinansējuma instruments tik tiešām izmantots. Paldies jums visiem Alda vārdā. No guļa neviens šeit nav ieradies, jā? Ja? Karimadellī kas ir zaļo ēnu referents. And she is not here either? Viņa arī nav uz vietas. Lampēc kundze arī nē. Nu labi, tad. Um, tad jūs, jūs vēlaties pieteikties šodienas debatēs. Bet sākumā labi uzklausīsim FTD referentu, tad Begins kundze. Jo per eh, questa relazione. Paldies priekšstādātājiem. Paldies par šo interesanto ziņojumu. Tas mums dod iespēju konstatēt to, ka mums ir šāda te mikrokreditēšanas uh, sistēma Eiropas Savienībā, kas varbūt nemaz nav tik labi zināma. Ir paredzēta diezgan daudz līdzekļu šīs programmas finansēšanai, jau 13 uh, eh, jau tikuši piešķirt, tas ir diezgan daudz. Mums ir nepieciešama šāda veida kredīti Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu uzticēšanos reāla ekonomikai. Ja būtu vairāk līdzekļu, tad arī tirgus attiecīgi varētu absorbēt tos. Tad, tad ar šādu vienkāršu uh, piedāvājumu pilnībā pietiek, un mums nav nepieciešama uh, sarežģītas struktūras, lai nodrošinātu līdzekļus visās Eiropas Savienības valstīs. Ir jāsaprot arī, ka no visām darba vietām, kas tiek radītas, 80% gadījumu ir par darba vietām, kas tiek radītas pateicoties maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet bieži vien tieši viņi nesaņem finansējumu, jo viņu darbība banku, no banku viedokļa nav pietiekami rentabla. Tāpēc ir jānodrošina tas, lai mikro uzņēmējiem būtu piekļuvi finansējumam. Runa ir par struktūrām, kurās ir nodarbināti mazāk nekā desmit darbinieki, un ir jānosaka arī attiecīgi sliekšņi attiecībā uz apgrozījumu. Es domāju, ka varbūt tas būtu vēl jāpārskata. Jāsaprot, ka šis nav ekonomisks instruments, tas ir sociāls instruments. Protams, ka bankām tas nav pietiekami izdevīgs, bet no valsts struktūru uh, viedokļa tas izmaksā daudz mazāk nekā, piemēram, cīņa uh, pret bezdarbu un uh, tie līdzekļi, kas tiek atvēlēti bezdarbnieku pabalstiem. Tāpēc ir jādomā par šī instrumenta sasaistīšanu ar citiem instrumentiem, kas tiek izdām, izmantot Eiropas Savienībā un kas ir domāti tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Vārds Ribeiro kundzei! Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos apsveikt Šulcis kungu par sagatavoto ziņojumu tas ir ļoti labi strukturēts, ļoti labi organizēts, un jāsaka, ka tajā ir ietvērts diezgan plašs jautājumu loks. Viens uh, punkts, par kur es vēlētos runāt īpaši. Es piekrītu referentam, ka mēs te runājam par sociālās politikas instrumentu, un to pierāda tas, ka mikrokredīti, kas tiek piešķirt, 70% gadījumu tiek piešķirt cilvēkiem, kas ir bez darba. Tātad runa ir par cilvēkiem, kas eh, ne, nevar saņemt kredītu citā eh, veidā. Tāpēc es vēlētos uzsvērt to, ka dalībās nesniedz pienācīgu informāciju par šo programmu programmas, kur jūs atsaucies, Šulc kungs. Mums vajadzētu palīdzēt šīs finansējuma saņēmējumiem, un mums būtu jānodrošina arī kvalitatīvāka informācija pilsoņiem, jo īpaši gados jauniem cilvēkiem, kas ir bez darba un šobrīd varbūt uh, saņem profesionālu izglītību. Mums būtu jādomā par nodarbinātības dienestiem dalībvalstīs, un iedomā par eh, citām institūcijām un organizācijām dalībvalstīs, kas īsteno iniciatīvas, kur mēģis ir eh, panākt cilvēku apmācību, lai vairāk pilsoņi varētu piekļūt šai programmai. Lielas paldies Šulcis kungam! Paldies! Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 15. septembrim. Grozījums izskatīsim 12. un 13. oktobrī un pieņemsim šo ziņojumu mūsu komitejā 10. novembrī. Paldies visiem, un tagad nākamais punkts, piektais mūsu šās dienas darba kārtībā. Konkurētspējīga Eiropas Savienības darba tirgus veidošana 21. gadsimtā prasmi un kvalifikācija pielāgošana pieprasījumam un darba iespējām kā veids izkļūšanai no krīzes. Vārds referentei Dlabajovs kundzei. Lielas paldies! Centīšos izteikties uh, īsāk nekā uh, šī te ziņojuma viesrakstu, nu es vismaz mēģināšu. Katrā ziņā pateicos visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, tādu bija 361. Pagājušajā nedēļā mums bija pirmā ēnu referentu sanāksme, kas ilga gandrīz trīs stundas. Mēs diskutējām par grozījumiem, Eh, par to, kādas ir, eh, kāda ir mūsu kopīgie mm, punkti un kādas ir atšķirības. Man, manuprāt, tā bija ļoti laba pieredze un iznākums bija pozitīvs. Mēs vienojāmies par to, ka mērķis ir saglabāt dokumentu tekstu skaidru un vienkāršu, lai eh, sniegtu pietiekam skaidru vēstījumu, kādu mēs vēlamies sniegt ar šo ziņojumu. Tāpēc vēlos nodrošināt, lai kompromisos mēs sagatavotu ziņojumu projektu mērķi, proti sniegt rekomendācijas par to, kā um, izveidot konkurētspējīgu darba tirgu visā Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas nozīmē, ka mums ir trīs mērķi. Vispirms mums ir jāpiedāvā reformas, lai, saku, lai uh, pielāgotu prasmes un kvalifikācijas un lai domātu par to, kādas prasmes būs nepieciešams nākotnē. To var panākt ar ciešāku sadarbību starp darba devējiem un eh, darba ņēmēju organizācijām visos līmeņos. Otrs mēģis, otra prioritāte šim ziņojumam ir piedāvāt soļus, kas ļautu panākt lielāku sinerģiju starp izglītības sistēmu un uzņēmēju darbību, tā skaitā domājot par to, kā labāk integrēt visus vecumu cilvēkus, eh, tā skaitā arī jaunākus un vecākus cilvēkus, domājot par kvalifikāciju darba tirgu, kas ir nepieciešama darba tirgu. Trešā prioritāte. Uh, ir izmantot labās prakses piemērus, kas jau ir eh, dažās dalībvalstīs. Tas nenozīmē, ka viens risinājums ir piemērots visiem, bet mums ir pēc iespējas labāk jāizmanto tās sistēmas, kas darbojas veiksmīgi. Tāpēc es atbalstu visus grozījumus, kas eh, nenovirzās no šī te sākotnējā mērķa, jo, manuprāt, šīm ziņojumam ir jāpaliek vienkāršam un skaidram. Uh, Es ar prieku piedāvāšu kompromisu grozījums, arī jaunu vārdojumu, kā jau mēs runājām pagājušajā nedēļā um, sanāksmē ar ēnu referentiem. Tātad es ar prieku esmu gatavs strādāt, lai panāktu vienošanos un vienotos par saturu. Ir paredzēta vēl viena ēnu referentu sanāksme rīt pēcpusdienā. Un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Ar prieku uzklausīšu citu politisko grupu pārstāvu viedokli pēc eh, šīs te pirmās ēnu referentu eh, sanāksmes, kas notika pagājušajā nedēļā. Lai gan neredz šeit visus ēnu referentus, varbūt tāpēc, ka ir pirmdienas pēcpusdiena un eh, varbūt dažiem nav izdevies ierasties Briselē, jo viņu reizes ir atcelts, bet katrā ziņā ar prieku uzklausīšu komentārus no citu politisko grupu pārstāvjiem. Paldies! You Paldies par šiem ievadvārdiem. Ceram, ka Jazlovetskas kundze ieradīsies līdz sanāksmes beigām, bet kamēr gaidam viņas ierašanos, dodu vārdu uh, Jutai Steinbrukai, es un D pārstāvei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jungerijas kundze, diemžēl, uh, nevarēja ierasties, tāpēc, ka viņai bija svarīga tikšanās. Viņa pateica par šo ziņojumu. No mūsu viedokļa šajā ziņojumā ir vairāk svarīgi punkti, bet, eh, diemžēl, tas nesniedz pienācīgu vispārēju uh, ieskatu, jo galvenokārt tiek domāts par uh, prasmēm un par uh, pašnodarbinātību. Un kas attiecas uz sociālās aizsardzības sistēmām, pensiju sistēmām, diemžēl nav pareizajā vietā. Vairāk un labāks darba vietas, bet mūsuprāt, mums ir nepieciešama specifiskā kritērija, mums ir nepieciešams augstvērtīgas, kvalitatīvas darba vietas un ilgspējīgas darba vietas. Tāpēc, mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs kritērijs, un tam ir jāizriet no šī ziņojuma. Turklāt, mums ir jādomā par prakses iespējām. Ir nepieciešams pienācīgs ietvars, jo Eiropā ir ļoti daudz uh, tādu darba attiecību, kurās uh, jaunieši e, īsteno praksi, kas nav apmaksāta un tātad nav šāda te kvalitatīva ietvara, un tāpēc mēs uzskatām, ka arī tas te būtu jāpiemina. Mums ir nepieciešama kvalitatīva priekšnoteikuma attiecībā uz praksi, uz e, arī profesionālu izglītību. Ziņojumā tiek runāts par jaunu darba ņēmēju e, mobilitāti kas ir nepieciešama. Šajā kontekstā ir skaidri jāpasaka, ka šai mobilitātei ir jābūt kvalitatīvai uh, mobilitātei, un mēs nevaram runāt par uh, algu dempingu. Tātad tai ir jābūt brīvprātīgai mobilitātei no vienas puses ziņojumā mēs runājam par to, ka mēs saskaramies ar demokrātiskām pārmaiņām un mums ir jāīsteno pasākumi, lai pret to vērstos. Un mēs nevaram par katru cenu pieprasīt mobilitāti no gados jauniem cilvēkiem. Tas vēl būtu jākoriģē. Bet kopumā es domāju, ka šis ziņojums pārāk daudz koncentrējas uz to, ka, jā, jauniem, jauni cilvēki eh, neatrod darba vietas, tāpēc, ka viņi to nevēlas, tāpēc, ka viņiem nav pienācīgas motivācijas, bet tā tas nav. Eh, mums ir jāparaugās arī uz to, kur ziņojumā ir runāts par to, ka. Mm, ir eh, jāaicina dalībvalstis eh, kaut ko darīt, lai samazinātu eh, bezdarbu. Jo nevar būt runa tikai un vienīgi par taupības pasākumiem, jo Vācijā, piemēram, un citās valstīs, lai radītu darba vietas, mēs esam īstenojuši publiskās investīcijas, bet šeit vairākums drīzāk ir no neoliberālās puses un tāpēc noraida šādus pasākumus. Es domāju, ka mums vēl būs daudz jāstrādā, lai vienotos par kopīgu nostāju, jo mums kā sociāldemokrātiem ir ļoti skaidri uh, priekšnoteikumi un priekšstat par to, ko mēs vēlamies panākt. Paldies! Paldies, vai kāds pārstāv ECR ēnu referentus? Kāds no GOE pārstāvjiem? Tad došu vārdu zaļo pārstāvē Rankas kundzei. Liels paldies! Paldies arī referentiem par šo ziņojumu. Es domāju, ka eh, grozījuma skaits parāda to, cik svarīgs ir šis jautājums un cik daudz eh, daudziem šis šķiet izšķirīgs jautājums, proti sociālai jautājums, sociālās problēmas, kas mums ir šobrīd Eiropā. Vēlos brīdināt par vienu, kas, manuprāt, ir izšķirīgs šajās diskusijās, un to jau Štainruks kundze pieminēja. Manuprāt, ļoti svarīgi ir eh, neredīt priekšstatu par to, ka šie vairāk nekā 5 miljoni gados jauni cilvēki, kas ir bez darba, ir bez darba tāpēc, ka viņi necenšas pienācīgi. Es domāju, ka tas būtu pavisam nepareizais eh, signāls ļoti daudziem jauniem cilvēkiem, kuri ir situācija bez perspektīvas, viņi cenšas visiem spēkiem, viņiem ir visas kompetences un prasmes, bet joprojām viņi nevar atrast darbu. Eh, šis ir pašiniciatīvas ziņojums, un es vēlotos, lai mēs runātu par to, ka uh, Eh, prasmi piedāvāšana tik tiešām ir kapacitātes veidošana jā, visiem cilvēkiem, kas vēlas iesaistīties darba tirgū. Es domāju, ka te ir ļoti daudz labu punktu, piemēram, labās prakses eh, izmantošana, par to, ka ir jārunā, kā mēs varētu uh, atrisināt šīs problēmas. Es vēlētos pieminēt trīs punktus, kas, manuprāt, ir svarīgi. Vispirms, uh, uh, ir jādod stimuls strādāt, un stimulu var panākt nevis izdarot spiedienu uz cilvēkiem, kas ir bezdarbnieka eh, statustā, nevis uh, veicinot šo asimetrisko situāciju starp darba devējiem, darba ņēmējiem, bet drīzāk uh, dodot vairāk spēju šiem cilvēkiem, dodot stimulus, lai viņi varētu rast piepildījumu darba tirgū, jo mēs vēlamies, lai viņiem būtu kvalitatīvas darba vietas, kas ļaut nodrošināt labs dzīves apstākļus un vienlaikus eh, arī sociālo aizsardzību. Otrs jautājums, kas mums ļoti svarīgs, eh, to organizāciju iesaistīšana, kas um, strādā pie eh, be, bezdarba jautājumiem, proti uh, visu to pārstāvi, kuru uh, balss netiek sadzirdēts. Jauni cilvēki, imigranti, studenti, visi tie, kas mūsuprāt būtu uh, vairāk jāiesaist diskusijās par šiem jautājumiem. Un trešais punkts, ko es pieminēju arī pirmajā viedokļa apmaiņā - apmācība un uh, eh, kompetences ir kas tāds, kas cieši saistīts ar darba tirgu, bet mēs nevēlamies, lai tā būtu vienīgā dimensija. Jādomā par to, kā eh, kompetences var ļaut cilvēkiem iesaistīties darba tirgu. Izglītībai ir nozīme arī uh, pašai par sevi. Uh, runa ir par personīgo attīstību jauniem cilvēkiem, bet arī visvērtsumu cilvēkiem. Proti, lai cilvēkiem būtu plašāks priekšstats par sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Tas ir ļoti svarīgs pamats demokrātijai. Un mēs vēlamies, lai arī šis izglītības aspekts parādītos ziņojumā. Es ar prieku uh, piedalīšos turpmākajās debatēs. Uh, Es domāju, ka es pavisam skaidri norādīju uz tiem punktiem, kur varētu būt pretrunīgas diskusijas, bet es domāju, ka konstruktīvā veidā mēs varam atrisināt šos jautājumus un sagatavot ļoti labu ziņojumu. Paldies! Paldies! Paldies, Lāra Agija! Nē, laikam vispirms eh, Tīcijā RDD. Nu šeit te eh, laikam kaut kāds pārpresums. Es esmu referents par šo jautājumu. Gribēju pateikties referentē par to, ko, viņa, to, ko viņš ir izdarījis, un paldies arī par vērtīgo diskusiju ēnu referents sanāksmē. Ir ļoti būtiski nodrošināt, ka darba tirgus ir efektīvs, lai samērotu zināšanas ar pieprasījumu, bet šajā ekonomikas situācijā. Te ir runa arī par resursu piešķiršanu, tāpēc es eh, pateicos eh, referenta idejām, bet eh, man būs arī daži komentāri. Pirmkārt, B kompromiss runā par to, ka taupības politika ir padziļinājusi ekonomisko krīzi. Un tas eh, vairāk kārt ir pateikt šajā ziņojumā, to mēs norādam arī 33. grozījumā. Un tālāk par F kompromisu. Mēs nepiekrītam, ka cilvēkiem obligāti būtu jāstrādā vairāk vai būtu jābūt plašāk iesaistītiem darba tirgu. Protams, ka pastāv izaicinājumi, kas saistās ar uh, eh, demografisko novecošanos, tomēr uh, Varbūt eh, tur būtu nepieciešams eh, cits eh, formulējums. Un varbūt vajadzētu runāt par to, ka ir nepieciešams kaut ko darīt to cilvēku labā, kas pazaudē darbu vecumā tādos ekonomiskos apstākļos kā tagad, un kas attiec uz kā kompromisu. Guve, re, ēnu referenti par to jau runāja, un es nevaru pilnībā atbalstīt eh, to, ka nav nekādu ekonomisku stimulu. Izskatās, ka mēs te sakam, ka cilvēki uh, nestrādā, tāpēc, ka viņi to nevēlas. Nu, nē, tā nevar teikt. Itālijā ļoti augsts jaunatnes bezdarbs, un mums eh, būtu jādomā par stimuliem, uh, lai nodrošinātu, ka cilvēki strādā. Un, protams, ka situācija nav vienāda visās eh, dalību valstīs, bet ir nepieciešams eh, citāds formulējums, jo es īsti nesaprotu, kas tiek teikts. Es eh, saprotu domu, bet varbūt to formulējumu vajadzētu pagrozīt, lai cilvēki to saprastu. Un, protams, ka ir jāveicina mobilitāte, bet tai ir jābūt brīvprātīgai. To nedrīkst izmantot kā instrumentu bezdarba apkarošanā. Ir arī 132. grozījums, kas par to runā, un par to mēs parunāsim nākamajā ēnu referents sanāksmē. Vēlreiz paldies referentai. Paldies! Šķiet, ka tagad mēs esam sagaidījuši Slavjekas kundzi. Daudziem mums te bija problēmas ar lidojumiem šodien. Un uzklausīsim jūs kā ēnu referenti no ETP šajā ziņojumā. Liels paldies un es atvainojos par kāvēšanos. Nav nekādu šaubu, ka Lojas kundzes ziņojums ir ārkārtīgi būtisks, ir tīpaši šodien, kad mēs ļoti bieži dzirdam viedokļus, ka ir miljoniem darba vietu, kur neviens nav pieņemts darbā, vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem nav attiecīgas kvalifikācijas vai tāpēc, ka cilvēki nemaz nezin par šādu darba vietu esamību. Un tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka šodien miljoniem cilvēku nestrādā, nestudē, nav praksē un Mums tieši par viņiem būtu jārunā šajā ziņojumā, jādomā par e, nākotni un viņiem, viņu profesionālo nākotni. Šodien darba tirgus situācija ir īpaši saspringta, ir īpaši jaunajiem cilvēkiem, bet arī cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Mēs aizvien biežāk dzirdam, ka cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma ir grūti atrast uh, darba vietu. Un šis uh, ziņojums ir uh, ras, raisījis uh, lielu interesi, jāteic, ka te ir 361 grozījums, un jūsu iesniegtie grozījumi ir ļoti interesanti. Es domāju, ka varēšu izstrādāt ziņojumu, kas būs skaidrs signāls Eiropas komisijai. Nu, protams, ka tas būs atkarīgs arī uh, no Mārtīnas, kā izskatīsies šis ziņojums gala rezultātā un arī no galīgā balsojuma, bet nu, šis ir labs eh, pamats, lai mēs Eiropas komisijai varētu sūtīt skaidru signālu, skaidru signālu arī dalību valstīm, cilvēkiem un darba tirgumu. ETP grupai konkurētspējīga darba tirgus izveide Eiropā ir viena no prioritātēm, un strādājot pie šī ziņojuma, mēs atbalstīsim tos grozījumus un tās normas, kas ļaus izstrādāt instrumentus uh, zināšanu atbilstības uh, darba tirgus prasībām novērtēšanai. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo prasa sadarbību ar uh, augstskolām, skolām, vietējām pašvaldībām, vietējām valdībām, kuras eh, tad arī ir eh, atbildīgas par darba tirgu. Ir eh, ārkārtīgi būtiski arī atbalstīt uzņēmē darbību, lai uzņēmumi ieguldītu savos darbiniekos un ļautu viņiem paaugstināt kvalifikāciju. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka uh, uzņēmēji, kas likvidēja darba vietas krīzes laikā vai arī samazināja algas, neizmanto tos līdzekļus, kas viņiem šodien ir pieejami un kas viņiem ļautu ieguldīt savos darbiniekos. Es domāju, ka tā ir svarīga problēma, par ko ir jārunā. Tie, tie darbinieki, kuriem šodien vēl ir darbs, bet varbūt rītdien viņu kompetence un kvalifikācija vairs nebūs pietiekama, lai šīs darba vietas saglabātu. Uh, un uzņēmumiem nebūs uh, pietiekami kvalificētu darbinieku, lai varētu turpināt augt globāli konkurējošā tirgu. Mums ir ārkārtīgi būtiski, lai jauniešiem tiktu mācīts, ka viņiem ir jāuzņems atbildība par savu nākotni, un mums būtu jāveicina, jāstimulē dalību valstis veikt uh, nepieciešamās reformas darba tirgu, lai aktivizētu darba ņēmējs un dotu tiem instrumentus, kas ļautu reaģēt uz uh, sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām. Es gribēju teikt paldies Martinai par ļoti labi izstrādāto ziņojumu un arī paldies visiem kolēģiem, kuri sagatavojuši interesantas grozījumus. Pateicos visiem kolēģiem, kas strādās pie ziņojuma galīgās versijas. Labi, tagad došu vārdu ECR referentei Makintājas kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Es atvainojos, ka palaidu garām šīs diskusijas uh, sākumu. Šodien mums te daudziem bija problēmas nokļūt. Un daži noslēdzoši komentāri. Manuprāt, Martina ir paveikusi ļoti labu, strādāju, ļoti labu darbu strādājot ar šo ziņojumu. Tad tam ir ļoti svarīga tēma, un viņai ir izdevies te iekļaut visas lietas, uz kurām mums būtu jākoncentrējas. Uh, nepieciešamība pēc eh, liberāla darba tirgus. Es domāju, ka mēs eh, esam arī ēnu referents starpā runājuši, kā nonākt pie formulējumiem, kas eh, ļautu šo ziņojumu atbilsti, atbalstīt plašam politiskiem spektram, bet ir nepieciešams mudināt cilvēkus uzņemties atbildību par savu nākotni. Uh, panākt, lai viņi to būtu spējīgi izdarīt. Un domājot par uzņēmē darbības iemaņām, es domāju, ka tas varētu palīdzēt jaunajiem cilvēkiem uzsākt savu biznesu un varbūt tā beigās ilgtermiņā kļūt ne tikai par darbaņēmējiem, bet arī devējiem. Runājot par prasmēm un zināšanām, es man patīk tas, ka mēs liekam lielu akcentu uz prakses vietām, jo ne jau katrs mācīsies universitātē, un to ir iespējams vai nu izmantojot duālo izglītības sistēmu, kādu mēs redzam dažās valstīs, gan uh, mācekļa vietas, eh, kādas izmanto eh, ASV, bet ir svarīgi uzsvērt šo saikni starp izglītību un darbu. Un kā jau tika eh, teikts, ir sagatavots 361 grozījums, un mēs noturējām ļoti produktīvu ēnu referents sanāksim pagājušajā nedēļā, kur mēs pētījām visus sagatavotos kompromisus. Un man šķiet, ka varbūt Ir tikai pāris kompromisa, kuras nebija līdz galam apmierināta. Tomēr, principā, es varu atbalstīt gandrīz eh, visu no tā, ko referente te ir salikusi kopā. Es eh, piekrītu, ka mēs eh, varējām mm, mazliet izvairīties no dublēšanās, atkārtošanās. Es zinu, ka referentam to nav vienkārši izdarīt, bet uh, Martinai tas labi izdevies, varbūt mēs arī nedaudz varētu domāt par šīs ziņojuma sarežģītības mazināšanu, lai katrs punkts šajā ziņojumā runātu par kaut ko svarīgu. Ja, manuprāt, arī šeit piedāvātās idejas ir ļoti svarīgas. Un, protams, kā šādu veidu arī nodarbinātības komitejai vajadzētu izvēlēties, izmantojot šo iespēju. Manuprāt, tāda pieeja šai komitejai ir nepieciešama, tāpēc no šāda viedokļa raugoties, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, un es ceru, ka tad, kad tas nonāks komisijā, viņi tiešām pieņems to zināšanai un izstrādās politiku, lai atbalstītu šīs idejas. Un tāpēc gribēju teikt lielu paldies eh, Mārtiņai kā referentei Un es jau ar nepacietību gaidu nākamo ēnu referents sanāksmi, kur mēs varēsim pieslīpēt kompromisus. Paldies, tagad došu vārdu Bulsas kundzei no FDD. Paldies. Jau vairāk uh, kārt uh, ziņomā ir runā par darbinieku mobilitāti. Es vēlētos visam godīgi teikt. Varbūt, ka var saukt lietas īstajos vārdos. Atvērtu durvju migrāciju Mēs īstenībā to nevēlamies. Mēs vēlētos, lai būtu šo Austrālijas punktu sistēmu, kur konkrēti cilvēkam tiek piešķirt punkti par to, kādas ir kvalifikācijas un cik viņš ir liederīgs sabiedrībai. Un te jautājums vēl, kad mēs atsevišķi par trešām valstīm. Kamerun kungs tāt ir aizliedz vispār kādreiz kvalificētiem darbiniekiem ierasties apvienotā karalistē, piemēram, no Indijas. Un viņš ir gatavs gandrīz piešķirt 450 miljoniem eiropiešu nodrošinot piekļuvi apvienotās karalistes labklājības sistēmas sociāla apdrošināšanai. Bet ko mēs redzam? Šīs likumdošanas priekšlikums sanāks, ka tas vēl vairāk veicinās, ka uz apvienotās karalistes darba vietām piesakās no visas Eiropas. Un tikai pieplūdīs. Nevis eh, Eiropas, eh, nevis Briti paši varēs iegūt šīs darba vietas. Un tas pateicas arī uz prakses vietām. Jauniešiem jau tā ir grūti atrast darbu. Un vēl tagad, ja vēl potenciāls darbvietas vēl izsludinās kā konkurss visiem citiem ārvalstīs, tāpēc būtu pār šo grozījumu, kas skaidri nosaka, kad Eiropas mēroga ieviestu uh, minimālu algu, bet piedošanu, kā tu to var ieviest, ir tik milzīgs arī dzīves līmeņa atšķirības Eiropā. Tas ir tikai tāds apņošana, domāšana. Uh, ja vien jūs neredzētos Eiropas supervalsts, ko jūs izklausīsiet, visu vēlties. Bet taču jums jau nav nekādas inicitīvas tiesības šeit ievies šādu likumdošanu. Un vispār ekonomiski tā būtu katastrofa. Kaut kādā veidā uzspiest minimālu algu. Paldies! Tālāk, Lavajovs kundze. Paldies, uzskat, ka šīs lietas diskusijas. Tomēr. Ēnu referents sanāksme bija vēl labāk. Mēs tur ļoti padzināti iedzināmies daudzos pat filozofiskos jautājumos. Un žēl, ka daži ēnu referenti šodien neizteicās un nepateica to pašu arī šajā komitejas sanāksmē. Jo, ja skatāmies uz lietām arī filozofiski un kāda ir jauniešu motivācija, pašu atbildība, mēs runājam pat par to, ka dažās valodās vārdiem ir atšķirīgs nozīmes. Tas arī mums bija jāņem vērā. Tad par to paldies referentiem. Ja mēs šeit strādājam pie jauniem kompromisiem, To visu nosūtīšu uzreiz pēc šīs sanāksmes. Manuprāt, mēs ņemam vērā jau šajā ēnu referents sanāksmē. Grupu ierosinājums, un jūs redzēsiet jaunākos grozījumus, nu pat arī, ko jūs pieprasījāt, tas īstenībā ir iestrādāts šajos kompromisu grozījumos, un aicinu jūs rūpīgi tos izlasīt. Jo rītdien būs ēnu referentu sanāksme, un tad būtu ļoti labi, tad tie, kas arī izteicās par atsevišķiem grozījumiem, varbūt iepazītās padzinātāk ar šiem grozījumiem. Viens svarīga lieta. To es arī pat norādīju sākumā, un vēl kā cita arī. Mums jāceņš, lai tiešām šī teiks būtu skaidrs un saprotams. Mēs atsakāmies no atsevišķas atkārtošanas. Mēs vēlamies, lai šīs vēstījums būtu skaidrs un saprotams. Mēs tiešām runājam par darbu, kvalifikāciju, atbilstību darba tirgus prasībām nevis ieslīgst kaut kādā bezjēdzīgā uzskaitījumā. Tas tāds kārdinājums, protams, iekļaut iespējami visu, bet mēs vēlamies uz precīzo vēstījumu, kas iziet no šīs ziņām. Nu, tas viss mums priekšā, rīt pie tā strādāsim, un paldies, un ceru, ka visiem referenti arī kopā ar mani šo jautājumu atrisinās. Bet jūs vēlaties, protams, arī par dažiem varbūt filozofiskām atziņām, kas mums radās. Mēs par to varam tad runāt varbūt citurreiz. Tiekamies rītdienā no referents sanāksmē. Jā. Un šo ziņojumu mm, apstiprināsim Nodarbinātības lietu komitē 23. jūnijā. Nu, ko, tas arī bija šodienas darbkārtības beidzamais jautājums. Tiekamies rītdien 9.00. Mums ļoti daudz ko pārunāt. Tā kā līdz rītam. Paldies jums visiem par darbu.